Good, dann nehmen wir die. Labi, tad uh, turpināsim vakardienas darbu un skatīsim 19. darbu kārtības punktu. Tās ir pirmās diskusijas par likumdošanu attiecībā uz dažādu minerālu certificēšanu, kas tiek iegūti konflikt zonās un tie ir saistīti ar augstiem riskiem, konfliktiem, kas ir attiecībā uz iegūšanu un arī daļai tie ir minerāli, kas tiek iegūti Kongo republikā. Šo likumdošanu mēs esam jau ilgi prasījuši no Eiropas komisijas lai mēs arī no Eiropas puses varētu nodrošināt to, ka mūsu izēvielas uh, netiek iegūtas konflikta reģionos apstākļos, kas neatbilst cilvēku cieņai. Tādēļ ir ļoti labi, ka tagad ir likumdošanas priekšlikums, it īpaši attiecībā uz likumdošanu citos uh, pasaules reģionos, nu, piemēram, atsaukšos uz tā sakto Frank Act in uh, ASV. Esmu priecīgs, ka varam sākt pirmās um, diskusijas. Runājot par uh, šo, jāsaka, ka mums ir uh, ieradies arī mūsu referents Vinkler kungs un tāpat arī komisijas pārstāvji. Viņi vēlreiz uh, iepazīstinās mūs ar šo priekšlikumu tekstu. Petros Umiles kungs būs uh, tas, kas uzstāsies komisijas vārdā. Yes, good morning. Uh... Labrīt, priekšsēdētāji, labrīt visiem. Man ir liels prieks būt uh, jūsu komitejā un uh, piedalīties pirmajās diskusijās par regulas projektu, ko esam iesnieguši saistībā ar uh, pārbaudi attiecībā uz albu, tantalu, volfram, rūdu un zeltu Kā jau jūs nu pat norādījāt priekšsēdētāji, šis ir dokuments, ko esam iesnieguši, tāpēc, ka saņēmām aicinājums no Eiropas parlamenta jau vairākās parlamenta rezolūcijās. Tas ir priekšlikums, pirms kura notika ļoti kārtīgs sagatavošanās darbs. Tātad mums notika publiskās konsultācijas, piedalījās daudzas ieinteresētās puses, veicām arī ietekmes novērtējumu un Tad gal galā nācām klajā ar savu priekšlikumu. Tas ir priekšlikums, kas balstās uz startautiskiem centieniem, kas jau pastāv šajā jomā. Un pastāv no dažādas starptautisko organizāciju puses, īpaši no ECD, no apvienotajām nācijām. Ir tāpat arī centieni no konkrētām valstīm, kā piemēram ASV, jūs arī minējāt no, uh, tur pastāvošos tiesību aktus, bet arī citas valsts konfliktu reģionos un it īpaši lielo uh, ezeru reģionos, reģionā, kur vairākas valsts ir pieņēmušas attiecīgu regulējumu šajā jomā. Tā, tad šis priekšlikums principā jau balstās uz uh, šiem centieniem uz šo darbu, un tas lielā mērā balstās uz OECD vadlīnijām par uh, šiem četriem minerāliem ko mēs arī ietveram savā regulas projektā. Bet es domāju, ka šis nav tikai tas darbs, bet visi starptautiskie centieni un aicinājumi. Un šajā jomā nav pagaidām tādu saistošu noteikumu regulējumu. Ir, piemēram, jomas, kur pastāv Eiropas Savienības regulējums saistībā ar piegādes ķēdēm, piemēram, attiecībā uz dimantiem un koksni nu, pastāv šāds regulējums. Šis regulējums attiec ne tikai uz uh, šo valstu un privātu uzņēmumu centieniem uh, kaut ko darīt, bet arī dažādi uh, biznesa operatori, kas to vēlas. Tā tad ir arī konkrēti uzņēmumi, kas vēlas kaut ko darīt šai ziņā. Šim priekšlikumam ir trīs mērķi, un tie ir savstarpēji saistīti un viens otru papildina. Tātad pirmais, protams, ir uh, nodalīt uh, minerālu ieguvi un uh, konfliktu finansēšanu. Tātad nošķirt šīs darbības tajās zonās uh, valstīs, kur pastāv konflikti vai pastāv konfliktu risks. Otrais mērķis ir radīt tirgu Eiropas Savienībā uh, minerāliem, kas uh, tiek eh, atbildīgā veidā iegūt un tirgot no šādām augsta riska zonām. Un nākošais mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības operātoru spējas nodrošināt atbilstību eh, esošajiem eh, pārbaudas mehānismiem. Un tas īpaši attiecas uz ASV jau esošo regulējumu un Dodd Franka regulējumu. Šis priekšlikums nenāk pilnīgā izolācijā. Komisija principā to jau pieņēma kopā ar paziņojumu, kurā ir aprakstīta tāda plašāka, integrētāka pieeja, ko esam pieņēmuši, un šī integrētā pieeja paredz vairākus stimulus, kuri atkal papildina šo regulas priekšlikumu, un Tie, manuprāt, ir visi elementi, kas veicinās šādu pašu certifikācijas schēmu, kādu mēs eh, iesakam. Regulas eh, projekts, runājot par tvērumu, attiecībā uz produktiem attiecas uz eh, alvu, tantalu, volfram un zeltu. Tātad šie četri produkti, attiecībā uz kuriem ir izstrādātas OECD vadlīnijas, No ģeogrāfiskā viedokļa raugoties mūsu regulai ir uh, plašs ģeogrāfiskais tvērums, un tā attiecas uz konfliktu un augsta riska zonām, neminot konkrēti nevienu eh, specifisku reģionu, un tas ļoti atšķirs no tāda franka regulējuma, kas, kā jūs zināt, attiecas tikai uz lielu ezeru reģionu. Šeit mēs esam izvēlējušies eh, pieturēties pie OECD modeļa, kas eh, pārāds pēc iespējas plašāku tvērumu. Tālāk. Par tvērumu, par šīs piegādes ķēdes eh, tvērumu, kas arī ir galvenais elements mūsu priekšlikumā. Esam apzināti šajā tiesību aktā eh, tieši vērsuši uzmanību uz šo vidusposmu, kas ir eh, kausētāji un rafinērijas uzņēmumi, tā tad tie nodarbojas ar šo pārstrādes veidu un uh, šajā posmā informācija mums iztrūkst, un tāpēc mēs gribētu tieši vērst uzmanību šo konkrēto līmeni. Un tādā veidā mēs noteikti varētu veicināt informācijas ieguvi un šīs informācijas eh, darīšu pieejamu par eh, piegādes ķēdi. Eh, tas atšķiras no tā, ko ASV ir padarījuši tad Franki ietvaros. Tātad viņi ir aplūkojuši uzņēmumus pašā šī ķēdes sākumā, bet tā kā mēs skatāmies uz šo vidusposmu, tā tad eh, kausēšana un rafinēšana, tad te mēs strādājam ar daudz mazāku, nu, tādu populāciju, jo šie kausēšanas rafinēšanas uzņēmumi attiecībā uz šiem četriem izraktaņiem ir apmēram 4-500 šādu uzņēmumu. Tā tad tāds ir mūsu tiesība akta tvērums. Šis mehānisms balstās uz uh, procesu. Šo četru izrakteņu importētāji Eiropas Savienībā var brīvprātīgi tātad izvēlēties veikt pašu certifikāciju un deklarēt sevi kā atbildīgus šo produktu eksportētājs. Un šādā veidā šie uzņēmumi tad uzņēmās pienākumu veikt eh, due diligence, tātad eh, padziļinātu izpēti, lai nodrošinātu, lai zinātu, no kurienes nāk viņu mm, iegādātie materiāli. Lai tātad skaidri zinātu, vai gadījumā šī izrakteņa nāk no konflikta vai augsta riska zonām, tādā gadījumā tad, lai tiktu mazināti, mīkstināti riski, lai viņu iegūtais materiāls būtu tīrs un nedotu mm, ieguvumu, nedotu labumu eh, bruņot konfliktu veicināšanai. Tas, protams, balstītos ne tikai uz uh, deklarācijām, ko darītu šie apzinīgie uh, eksportētāji, bet, uh, protams, notiktu arī attiecīgu iestāžu veikts pārbaudas, kuras dalība valstīs būs atbildīgas par šīs regulas piemērošanas pārbaudi. Un, protams, notiks arī pārbaudas, notiks arī revīzijas, ko veiks paši importētāji, un, protams, pēc tam atkal varēs pārbaudīt uh, tālāk var notikt pārbaudas uz vietas, un, ja tiek konstatēts, ka tomēr neatbilst šie pašcertifikācijas eh, nosprostie kriteriji, tad netiek pildīti, tad šo pašcertifikāciju var atcelt. Lai mēs pēc iespējas labāk nodrošinātu šīs schēmas darbu, un, kā es teicu, schēma attiecas uz importētājiem uz Eiropas Savienību, te mēs runājam apmēram par 400 importētājiem. Mēs tātad gribētu vēlētos, lai pēc iespējas lielāku šo importētāju daļu piedalītos pašu eh, certifikācijas schēmu, tāpēc esam arī nākuši klajā ar šiem stimuliem, kas ir izskaidroti eh, regulas priekšlikumā, arī paziņojumā. Viens svarīgs elements ir tas, ka mēs paredzam katru gadu publicēt eh, to kausētāju uzņēmumu sarakstu, kas ir tīri, tā teikt, kas ir veikuši šo padziļināto izpēti, due diligence, un uh, apzinās savu izrakteņu uh, izcelsmi. Tas būs publiski pieejams saraksts, un mēs ceram, ka tas liks tādu spiedienu tīri šo pašu uzņēmumu vidū, importētāju vidū. Tātad meklēt uh, šādus tīrus uh, izrakteņus un. Tas būs tāds labs uh, šo uzņēmumu saraksts. Tāpat tiek paredzēti stimuli arī kā palīdzība, kas varētu tikt sniegta maziem vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu vieglāk veikt uh, auditus, uh, veicot padziļināto izpēti. Uh, Šajā regulas priekšlikumā ir paredzēti stimuli attiecībā arī uz valsts iepirkumu īpaši pabeigtu preču iegādai, kuru sastāvā ir šie četri izrakteņi, tā tad to veiktu ar uh, tādu īpašu klauzulu palīdzību, kas tika iekļautas uh, kontraktos, valsts iepirkuma gadījumos, lai uh, tiktu iepirkts materiāls, arī tādā veidā, par kuru ir veikta padziļināta izpēta un kur ir skaidrs, ka šie materiāli ir tīri, tātad tie nenāk no konflikta zonām. Eiropas komisija ir norādījusi, ka tā paredz ieviest šādus, šādas klauzulas savos publiskās, publiskā iepirkuma kontraktos un aicina tāpat arī Eiropas Savienības institūcijas un tāpat aicina arī dalību valstis iekļaut šādas klauzulas valsts iepirkuma kontraktos. Un vēl pēdējais elements priekšsēdētāji. Tas viss, protams, varēs darboties tikai tad, ja uz vietas attiecīgo vietu iestādes konflikt zonās un augsta riska zonās, ja tās saņems palīdzību. Un tas ir viens no ļoti svarīgiem elementiem, ko esam izgaismojuši arī savā paziņojumā. Tātad, lai šīs iestādes konkrētajās valstīs efektīvāk varētu uh, Uh, veidot uh, savas certifikācijas sistēmas mm, dažādiem operatoriem un um, ieguve, um, ieguves vietām. Es zinu, ka mēs runājam par valstīm, kurās ir ļoti trausla uh, situācija, nestabila situācija, varbūt dažkārt, un ir nepieciešams nodrošināt tādu sistēmu, kas ir pietiekami līdzsvarota, kas ir pietiekami pakāpeniska un tāpat laikā elastīga, lai nekropļotu un nestabilizētu kaut kādā, nedestabilizētu kaut kādā veidā situāciju, kas jau pastāv valstīs. Nevajadzētu izveidot sistēmu, kas radīs pārāk lielu slogu uh, administīvām iestādēm, kurām tāpat nebūs pārāk liela administīvā kapacitāte. Tā tad tas arī īsumā viss priekšsēdētāji noslēdz savu prezentāciju un būsim uh, priecīgi atbildēt jūs jautājumiem. Liels paldies, un tagad mūsu referents Vinklerkungs. Chairman, thank you very much. Paldies, priekšsādātāji, labrīt godātie kolēģis, pateicos arī komisijai par to, ka tā ir prezentējusi šo priekšlikumu, un es. Uh, Eh, jau septembra sākumā sāku sadarboties ar komisiju, un es pateicos par to, ka šis darbs ir eh, noritējis tik raiti, un es pateicos arī kolēģiem par atbalstu. Vispirms, eh, lai mēs saprastu, par ko ir runa. Eiropas Savienība ir viena no lielākajām importētājām pasaulē attiecībā uz tā saucamiem, uz šiem minerāliem, tātad alvu, tantalu un volframu mēs uh, uh, importējam un 25% no šiem metāliem uh, mēs importējam pasaulē un 15% zelta. Un tādēļ Eiropas Savienībā ir nepieciešama integrēta politikā, lai uh, pieietu šo minerālu piegādēju atbildīgā veidā. Es domāju, ka par to nav nekādu domstarpību. Šīs regulas mērķis ir pāraut saikni starp minerālu ieguvi un uh, pārdošanu no vienas puses un bruņotiem konfliktiem no otras puses. Protams, nav viegls uzdevums to uh, panākt, un to jau jūs uh, sapratīsiet no komisijas prezentācijas. Bet uh, mūsu rīcībā ir uh, ziņojumi, informācija par to, ka pastāv apmēram 20% no 400 konfliktiem pasaulē ir zināma saikne starp minerālu ieguvi un konflikta finansējumu. Tātad šī problēma ir pietiekami nopietna, uh, lai mēs uh, censtos rast tādu atbildīgu pieeju tās risinājumam. Mums ir nepieciešams ilgtspējīgs un līdzsvarots risinājums, lai varētu nodrošināt Eiropas Savienībai šās uh, minerālus, bet atbildīgā veidā. Un tas ir ļoti svarīgi arī ekonomikas eh, krīzes kontekstā, jo Eiropas Savienības ekonomika vēl ir trausla. Un tādēļ mums ir arī eh, jāanalizē šie aspekti. Es tikai vēlējos atgādināt, ka Eiropas parlaments jau ir aicinājis komisiju rīkoties šajā jautājumā. Eiropas eh, parlaments ir pieņēmis arī rezolūciju par tā saucamiem konfliktu minerāliem. Un ir ļoti svarīgi, ka šim priekšlikumam ir pievienots arī ap, kopīgais paziņojums, kurā ir atspoguļots arī uh, rezultāts uh, no sabiedrības konsultācijām, kas notika pagājuši gadu. Šai iniciatīvai ir jābūt saskaņotai ar citām iniciatīvām un citām Eiropas Savienības politikām, piemēram, izēvielu iniciatīvu, bet arī eh, citām. Un šajos tiesību aktos ir jāatzīst jau pastāvošās eh, schēmas, eh, piemēram, SAO pienācīgas pārbaudas vadlīnijas un arī uh, jāņem vērā pasaulē citviet pastāvošās um, iniciatīvas, kas jau darbojas. Ierosinātā regula ir tiesību akts, kas tieši būs spēkā dalību valstīs. Un, manuprāt, šeit ir nepieciešama precizējuma atsevišķos punktos. Pirmkārt, mēs vēlētos, lai būtu uh, skaidri definētas eh, konfliktus kartās zonas un eh, paaugstināta riska zonas. Un tāpat skaidri jādefinē, kāds ir regulas geogrāfiskais aptvērums. Tāpat mums ir jā eh, dod vadlīnijas par to, kurš izlēma, ka šī valsts vai reģions tiek uzskatīts par konfliktu skartu. Tāpat parlaments vēlas arī zināmas uh, garantijas attiecībā uz šo atbildīgo kaustēšanas un attīrīšanas uzņēmumu uh, sarakstu. Mēs vēlētos zināt, kā tas uh, tiks modernizēts un publicēts. Un uh, arī ir nepieciešams laiks šīm uzņēmumiem, protams, uh, sākt pildīt šīs saistības un uh, pie, um, pieskaņoties prasībām. Un mēs, uh, mums būtu jātiec uz uh, lielāku precizitāti šajā kontekstā protams, regula spēs darboties uh, efektīvi tikai tad, ja tā tiks vienveidīgi īstenot dalību valstīs. Un ja mēs arī zināsim, kāda būs parlamenta loma turpmāko gadu laikā, uh, pēc tam, kad šīs regulas uh, pieņemšana būs pabeigta. Un, protams, eh, mums ir jāpatur prātā, ka ASV darbojas Doda Franka akts, kas uh, ietekmē arī Eiropas Savienības uzņēmums. Ir zināma informācija, kas mums būtu ļoti rūpīgi jāanalizē, kas liecina par to, ka uh, pēc būtības Doda Franka akts ir uh, Mm, tā kā radīs embargo lielo ezeru reģionā. Un šeit es gribu atgriezties pie komisijas teiktā par to, ka viens no uh, svarīgākajiem mērķiem uh, mums ir izveidot Eiropas Savienības tirgu uh, atbildīgā veidā tirgotiem uh, minerāliem, uh, kas ir iegūti konfliktu reģionos. Mums ir jāpalīdz uh, šiem reģioniem, to iedzīvotājiem uh, kļūt par uh, ekonomiski, ak ekonomiski aktīviem spēlētājiem un jāveicina nodarbinātības uh, attīstību šajās, šajos reģionos. Un ir uh, ļoti labi, ka ir šis uh, sagatavot šis kopīgais paziņojums un regula vienlaicīgi. Tas uh, dod tādu pārskatu par kontekstu. Un mums ir nepieciešama šī regula, bet mums ir arī jāsaprot, kāda ir Eiropas Savienības rīcība kopumā attiecībā uz šo uzņēmumu darbību. Ir svarīgi nodrošināt finansējumu arī maziem un vidējiem uzņēmumiem un ir uzmanīgi, rūpīgi jāizdiskutē visi šie pasākumi un stimuli, jo mērķis ir veicināt likumīgu tirzniecību. Un uh, es gribu pieminēt tikai piemēru par uh, publiskā iepirkuma procedūru, tā nu, tagad ir modernizēta Eiropas Savienībā, tagad dalību valstis šo jauno uh, sistēmu ievieš savā eh, likumdošanā un mm, nezinu, vai atkal šeit būtu kaut kas jāgroza. Es uh, pateicos kolēģiem un priekšsēdētājiem par to, ka jūs tik pacietīgi uzklausījāt manu viedokli, un noslēgumā es gribu paziņot, ka esam nolēmuši mūsu komitejas decembra sanāksmē 3. un 4. decembrī uh, publisku uzklausīšanu par šo jautājumu kas noteikti radīs lielāku skaidrību šai jautājumam, palīdzēs mums pieņemt uh, pareizākos lēmumus. Tiks uzaicināts dažādas interesētās puses, un es ceru, ka visas politiskās grupas mani atbalstīs šajā pasākumā. Es arī gribu pateikties Raventas kungam, kurš ir šajā sanāksmē. Un liels paldies priekšsēdētāji. Ganz herzlichen Dank, Herr Sirsnīgs paldies Vinklērkungam. Es domāju, ka jūs ļoti skaidri esat ieskicējis pamata elementus un līdz ar to mēs varēsim ļoti intensīvi strādāt un izskatīt šo priekšlikumu. Esmu iepriecināta arī, iepriecināts par to, ka mēs tieši sadarbojamies ar DV komiteju arī komunikācijas jautājums šeit ir ietverts un līdz ar to tiešām Ļoti jauki, ka referents no Deva komitejas ir uh, ieradies, uh, tādēļ dodu viņam vārdu Velderkungs lūdzu. Priekšsādātāja kungs, uh, sirsnīgs paldies par ielūgumu uh, ierasties jūsu sēdē, un, uh, ja atļausiet, tad turpināšu poļu valodā. Jā, komisija Deve. Ibar... Jā, es uh, esmu Deva komitejā referents, uh, un sirsnīgs paldies. Uh, Šie, šis jautājums par minerāliem ir um, mūsu skatījumā ļoti būtisks. Pirmdien komitejā mēs uh, tikāmies uh, kopējā sēdē, tādēļ šodien varu jums uh, pastāstīt par noformulēto viedokli. Tās valsts, kas ir šo izaivielu piegādātāji, nu, pirmām kārtām šeit runa iet uh, par alvas, tantalu, volfram un arī zelta ražotājiem. Tās, tie ir um, bieži tā sauktie konflikta, uh, minerāla konflikta rūdas. Uh, Eiropa importē lielu daļu no uh, šiem iegūtajiem minerāliem. Ir jāievēro starptautiskie noteikumi, ir noteiktas vadlīnijas EAS Arī attiecībā uz ieguvi runa iet ne tikai par pārobežu piegādēm, bet gan par visu piegādes ķēdi kopumā pasaules mērokā. Starptautās tirdzniecības komiteja ir atbildīgā komiteja, es ļoti skaidri to uh, vēlos pateikt, arī Vinklēra kungs referents ļoti skaidri uz to norādīja, un viņš arī sniedza um, informāciju par to, kāda ir šī iekšējā piegādes ķēde. Runa iet par tiem reģioniem, ko tieši skar šie konflikti, un es domāju, ka mēs šeit komitejā esam ļoti veiksmīgi sadarbojušies, un es ceru, ka šī sadarbība būs auglīga arī nākotnē. Paldies! Es tiešām varu jums apsolīt, ka mēs ļoti koleģiāli strādāsim šajā jautājumā. 12 runātāji ir pieteikušies eh, un grib uzstāties. 13, 14, 15. Nu, vēl kāds? Un pirms uh, balsošanas vēl viens uh, Uh, darba kārtības punkts, uh, proti Pasaules bankas uh, atskaits ziņojums. Esiet tik laipni, uzstājieties īsi. Ja būs pārāk garas runas, tad mums būs jābūt ļoti striktiem. Pirmā būs Arēnas kundze sociāldemokrātu referents šajā jautājumā. Lūdzu. Paldies, paldies priekšstādātāja kungs, paldies arī par prezentāciju, kuru mēs uh, saņēmām par komisijas darbu šajā jautājumā. Kā jau teicām, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, jo tas ir saistīts ar cilvēku tiesību ievērošanu pasaulē, ar attīstību, stabilitāti un pieeju resursiem. ANO programma videi norāda uz 40, to, ka 40% pasaulē uh, kas ir ilgāki nekā 60 gadi, ir saistīti arī ar minerālu ieguvi. Mums jāstrādā. Aktīvi ANO ziņojums norāda uz to, ka uzņēmiem ir jābūt atbildīgiem, nedrīkst tikai um, strādāt rūdas raktuvēs, iegūstot izēvielas ES ir nozīmīga ietekme. 28 miljārdi no minerālu eksportiem ir virzīti uz ES, un ja mēs raugamies uz dažādajām sastāvdaļām, ko mēs izmantojam, nu, viedie telefoni, mūsu planšetes, telefonu. 60 miljardi e, ir apjoms kopumā, par ko mēs runājam naudas izteiksmē. Tātad tas ir ļoti nozīmīgs sektors. Ja mēs lasam šo dokumentu, kas ir sastādīts, es gribētu teikt, ka no vienas puses varam būt apmierināti, jo redzam, ka šeit ir interesanti elementi priekšlikumos, kas ir izteikti un kas uh, ir uh, smelti no es savu vadlīnijām Bet tajā pašā laikā redzam, ka ejam solīti pa solītim. Nu, no vienas puses tā ir laba politika, bet no 2010. gada redzam, ir tikai neliels skaits uzņēmumu, kas brīvprātīgi pievienojas SAO vadlīnijām, un tie ir tikai aptuveni 4% no uzņēmumiem, un tādēļ jāuzdod jautājumu. Nu, kādēļ komisija ir pieņēmusi šo brīvprātības principu? un tas ir arī daļai saistīts ar manu jautājumu. Kas iedrošinātu uzņēmumus vairāk nekā šodien strādāt atbildīgāk? Zinot, ka konsultācijās ar uh, uzņēmumiem uh, vairāk nekā 80 uzņēmumu domāju, ka tikai obligāti noteikumi patiesi būs uh, efektīvi šajā jomā. Un pāris jautājumi. Pirmais. Uh, obligāts vai brīvprātīgs pieejas variants, un komisija saka, ka atsaucoties uz Kongo pieredzi Franka likumu, tas tāda obligāta pieeja nebūtu efektīva, bet man liekas, ka pāragri ir uh, to vērtēt. Mēs redzam, ka uh, ieguve pēc šī likuma ieviešanas ir atgriezusies normālā līmenī, nav nekādas bloķēšanas, bet uh, ir, kas noticis arī pilsoniskajā sabiedrībā. Nevalstiskās organizācijas uh, norāda, ka um, šī likuma pieņemšana ir radījusi arī tādu, tādas izmaiņas un um, situācija ir um, būtiski uzlabojusies. Nākošais ir uzņēmuma aptvērums importētāji ir 0,05% no uzņēmumiem, kas ir bāzēti Eiropā, un šis uh, likums, par kur runāja, tiek. Uh, uh, franka likums tiek piemērots uh, uz lielu daļu uzņēmumiem, kas kotējas Ņujorkas biežās, un kādēļ visi uzņēmumi nav ietvērti uh, aptvērumā ne uh, tikai importētāji, bet arī citi. Uh, Nākošais jautājums. Eh, SAO ietver visas, eh, visas eh, vielas un rūdas, ne tikai 3G un raktos par vadlīnijām. Ceturtais audits. Vai mēs varētu uh, iedomāties, ka pilsoniskā sabiedrība tiek iesaistīta auditu veicēju uh, grēmijās? Un nākošais jautājums kopēji komisija un dažādi pasākumi vietējā līmenī. Komisija varētu precizēt, kādi pasākumi tiek domāti. Un pēdējais jautājums - konflikts zonas un to noteikšana. Ne, kādēļ definīcija, ko komisija ir izvēlēsies, nav tā pati, ko es savu izņēmumu, tā ir plašāka. Un tas tā ietver sevi principāli vardarbību, starptautiskos un vietējos likumus, un man liekas, ka šāda definīcija būtu uh, piemērotāka. Paldies, nākošais runātājs Lonis Kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es uh, pārstāvu Maklārkins kundzi, viņa ir Londonā pašlaik. Es esmu iepriecināts, ka varu uzstāties par šo jautājumu. Tas ir nozīmīgs uh, jautājums Paldies par sniegtajiem skaidrojumiem un paldies par referentu skaidrojumiem. Es gribu izteikt pāris piezīmes un izteikt pāris jautājumus. Pretēji tam, ko Arēnas kundze šeit teica, mēs esam par brīvprātīgu pieju, nevis obligāti, jo domājam, ka Eiropas Savienības ticamība šajā jomā tādā veidā var tikt apstiprināta, un mēs domājam, ka. Uh, Tad Franklikums runā par augstarīska reģioniem, konflikta reģioniem, un tas tiks nepārāk veiksmīgi ieviests, ja tiks pasludināts par obligātu. Vai komisija var apstiprināt, ka viņa aizvien vēl šo brīvprātības principu atbalstu un nevis obligāto principu? Otrkārt, Komisijas priekšlikums um, dalību valstīm dod dažādas iespējas, plašas iespējas, tās ir praktiski nu, šie, šie, šie risinājumi pamats, tās var mm, ar paust viedokli par pārkāpumiem, bet riski ir tādi, ka nu, nevienmēr ir tāda koherenta pieeja. Tad, protams, var uzdot jautājumu, vai nebūtu labāk nu, tāda tā kā visas ES iestādi radīta? Tātad konkrēts jautājums. Vai komisija ir uh, izvērtējusi šo jautājumu, mm, dziļi pārdomājusi, ko tas konkrēti nozīmētu un cik tālu šeit ir potenciāls uh, šādas iestādes izveidēji? Atbalst arī to, ko Vinklera kungs teica, jāmēģina uh, novērst konflikti, uh, Nogriežot finanšu plūsmu, tā ir laba pieeja, bet varbūt, ka nepietiekama. Pasākumi paši kā tādi nebūs pietiekami, lai novērstu konfliktus. Un noteikti, ka būs nepieciešama papildu pasākumu. Vēlreiz konkrēts jautājums pēc referenta teiktā. Vai komisija jau ir izmeklējusi, kādu pasākumu varētu būt piemēroti? Vēl viens jautājums. Vai nebūtu liederīgi iekļautos šeit eh, noteikumos. Un ceturtais punkts. Eh, Arēnas kundze jau norādīja uz atšķirību starp primārajām, sekundārajām izēvielām. Mēs daudz diskutējām par izcelsmi, taču tas nav tik vienkārši. Runājot par primāriem un arī sekundāriem materiāliem, tas arī būtu ļoti interesanti. Uh, Vai šeit nevajadzētu tādu ļoti skaidru atšķirību tomēr arī iezīmēt? Un vēl jautājums, kā varētu noteikt, lai sekundārie materiāli netiktu iekļauti šajā likumdošanā. Nākošais augsta riska un konflikta materiāli es piekrītu referenta redzējumam domāju, ka definīcija līdz šim ir tāda nepārāk skaidra, un praksē tas nozīmētu to, ka tās valsts, kas ir ietverts šajā definīcijā, mums neliekas, ka tās būtu jāietver. Mums vajadzētu padomāt, vai mēs varētu precizēt šo definīciju, kā references to norādīja. Varbūt mums vajadzētu sastādīt sarakstu ar augstu riska reģioniem, un tad atbilstoši izmantot procedūras un pilnvars. Tātad, nu, vajadzētu padomāt, kā. Ka definēt šādu sarakstu, un priekšstādātāja kungs vēl gribam novērst uh, dubultu darbu, tādu, kas jau ir paveikts, uh, lai redzētu um, savietojamību. Nu, ir līdzīga sistēma ar šo Dodu Franku uh, likumu vai aktu. Vai komisija var apstiprināt, ka līdzinējā sistēma ir pietiekoša, lai uh, stiprinātu mūsu darbību? nu, lai vienkārši nebūtu kāda uh, papildus uh, darba nepieciešamība, jo tas būtu tikai dubults darbs. Priekšsēdēs. Dargie kolēģi, ja turpināsim šādā veidā, tad neizskatīsim nevienu citu darba kārtības punktu. Pulksnes desmitos jābalso, un līdz ar to diskusijas būs noslēgtas. Tā tad var tikai visus aicināt uzstāties īsi. Pasaules bankas ziņojumu tad skatīsim pēc balsojumu. Tagad mums ir 17 minūtes laika šajām diskusijām. Marīķie. Paldies priekšsādātājai. Mēģināšu izteikties īsi, bet es izsako sarunais kundzes vārdā, kur ir ēna referenta, bet nevar šodien būt klāt. Mums ir svarīgi skatīties, kāda ir šī kopējā dinamika attiecībā uz konfliktu izraktaņiem. Uh, Eh, protams, jāpievērš uzmanība tirzniecībai un jānodrošina tieši saikni starp, eh, starp resursu izmantošanu un konfliktu iespējamo finansēšanu. Tāpēc mums Eiropā būtu jāpārgriež šī saikne starp šiem diviem elementiem. Divas lietas no manas puses. Pirmām kārtām brīvprātīgs vai uh, obligāts uh, padarināts izpētes uh, pielietojums. Es domāju, ka mums objektīvi jāizvērtē, kā uh, jau darbojas Dodd Franka uh, akts un uh, embargo iespējas ir uh, arī jāapsver, vai tas, katīgi, vai tas nebūtu neproduktīvi. Tālāk, uh, valsts iesaismas certifikācijas procesā kompānijām uzņēmumiem ir uh, jānodrošina palīdzība, kā lai viņi saprot, kā viņiem ir jāveic šī padziļinātā izpēta un ko saprot ar konfliktu zonām. Eiropas Savienības importētājiem ir jāskatās, vai tās zonas, kur viņi darbojas, ir iekļautas šajā regulējumā. Tālāk ar revīziju kontroli, tur jābūt efektīvām procedūrām. Vai importētājiem pašiem ir jā pakļaujas eh, dalību valsts auditam un pārbaudēji, un kāpēc ne, tā lai varbūt ka viena eh, iestāde būtu Eiropas Savienības līmenī un varētu mēģināt nodrošināt vienādas spēles noteikumus. Un trešām kārtām jāapbalvo tie uzņēmumi, kas jau veic šos uh, atbilstošas izvēles izpējas pasākumus. Mums vajadzētu ieviest marķēšanas sistēmu atbildīgiem importētājiem. Tirgus var palīdzēt panākt virzību vajadzīgā virzienā. Tāpat, lai panāktu arī uh, korporatīvu atbildību un uh, balsoties uz principu zini savu klientu, bet vajadzētu arī būt principam zini savu piegādātāju. Šajā regulā ir teikts, ka šī atbilstības izpētes uh, sistēmai jābūt globālākai. Tai ir jāpaplašina arī vispār konfliktu novēršanas stratēģija. Es sistēmai jābūt atbilstošai Dod Franka aktam, kā tas ir paredzēts 15.02 punktā, un uh, pretējā gadījumā nebūs iespēja tikt galā ar divām atšķirīgām sistēmām. Uh, ilgtermiņa nākotnē ir svarīgi, lai šie noteikumi aicinātu arī citas valstis pasaulē un tos partnerus teikt līdzīgas pasākums, lai varētu nodrošināt tādu starptautisku mēroku dinamiku un standartus, uh, kurus mēs arī gribam noteikt. Doma sākt ar savu Ko mēs domājam, ka tas ir pirmais solis vajadzīgā virzienā. Paldies, Helmuts. Paldies, priekšsādātāji. Es arī mēģināšu izteikties īsi. Vāru piekrist tam, ko mani kolēģi jau iepriekš ir izteikuši. Mēs esam priecīgi, ka komisija galu galā nāk ar priekšlikumu šajā jautājumā pār konfliktu izrakteņu uh, tirzniecību, bet ir skaidri jāsaka, ka šis jau nav vienīgais solis. ASV jau ir pieņemts regulējums, šis Dodd Frank akts. Punkts 15.02 un arī Ķīna ir nesen nākusi klajā ar pasākumiem attiecībā uz šiem izraktaņiem no konflikta zonām. Un komisijas priekšlikums jāsaka, nāk diezgan vēlu jo starptautiskā mērogā tāda vajadzība jau pēc tā ir bijusi. Ir eh, labāki, eh, labāka pieredze jau pieejama globālā mērogā, tāpēc komisijas eh, priekšlikums ir nedaudz sarūktnošs saturiskā ziņā. Mūsu pirmā un svarīgākā prasība ir, lai šis regulējums būtu obligāts. Mēs piekrītam attiecībā uz teikto kritiku, kas teica, ka komisijas brīvprātīgā schēma nenovērsīs to, ka uh, notiek izrakteņu tirgošana no konflikta zonām pretēji atkal citiem viedokļiem, kā ar pašsertifikāciju pietiktu, gribu uzsvērt, ka ir pētījums, kas ir parādījis, ka 80% no 186 uzņēmumiem nesniedz nekādu sabiedrībai pieejamu informāciju šai ziņā. Tāpat ASO vadlīnijas jau pastāv šai jomā. Man ir vēstule, kur ir parakstījuši vairāk investīciju uzņēmumu, kas pārstāv 800 miljārdu dolāru eh, investīcijas. Viņi saka, jāsaskaņo komisijas priekšlikums ar Dodu Franku aktu. Tur tāpat ir arī izteikta kritika attiecībā uz eh, um, to, ka nav primāri importētā iekļaut komisijas priekšlikumā uh, Un tāpat arī galīgā pārstrāde būtu jāiekļauj. Mēs nesaprotam, kāpēc priekšlikums e, jāattiecina tikai uz šiem četriem izraktaņiem. Ir vēl citi materiāli, kas arī saistās ar šīm konfliktu zonām, cilvēktiesību pārkāpumiem. E, tāpat arī ir arī bērnu darbs, kas tiek izmantots Rietumā Afrikā. Un, jā, tātad šādi izraktiņi, šādi materiāli nonāk e, mūsu kontinentā Ukraina, pieņemsim, kas arī ir ārkārtīgi bagāta valsts minerāla resursu ziņā, ka tā arī būtu iekļauta šajā regulējumā. No Kimberlī procesa jau esam iemācījušies, ka patērētāji ļoti novērtē šādu atbildīgu darbību, un Eiropas Savienības pilsoņi negrib tā neapzināti finansēt eh, dažādas asiņainas konflikts pasaulē. Es ceru, ka citas politiskās grupas arī varēs sadarboties, eh, balstoties uz šo komisijas priekšlikumu un padarīt to par efektīvu instrumentu eh, un padarīt to par saistošu instrumentu. Paldies! Kā? Kā? Paldies! Principā es varu piekrist visam jau, kas tika teikts. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī schēma nepaliktu brīvprātīga, jo brīvprātīgs princips ir neefektīvs, un, ja ir nepieciešama sistēma, tad tajā būtu obligātai, un tikai tā tā var darboties. Un daži piemēri jau tika minēti, ka uzņēmumi tik tiešām neseko šīm brīvprātīgajām sistēmām, kādas jau pastāv. Un ar Dodu Franka aktu mums ir labs piemērs. Tas ir jāizpēta, bet es gribētu brīdināt visus, kas te uh, runā par embargo. Nav tāda statistika, kas to pierāda Un šobrīd notiek uh, būtiski apjoma tirzniecība no certificētām ieguvas vietām, un uzņēmumi nemeklē alternatīvas piegādātājs. Un tad franta akts varbūt nemaz nestrādā tik labi, kā jūs domājat, bet katrā ziņā, protams, tas dod ieguldījumu kaut kādām izmaiņām uz vietas, un tas ir jāņem vērā un jāskatās, kā sistēmu uzlabot. Bet uh, te nav nekāda, bet embargo situācija nekādā veidā nemazina tirzniecību. Jābūt uzmanīgiem. Ieviešot tādu konkurējošu sistēmu, ir franka sistēma, kas ir obligāta, tagad ieviešot kaut ko, kas ir brīvprātīgs, un arī citās jomās mēs runājam par kaut kādiem starptautiskiem standartiem, Bet šeit mēs tagad principā runājam par konkurējošu sistēmas radīšanu. Es domāju, ka tas varētu radīt problēmas, jo tad neviens īsti nesapratīs, kāda atbilstība ir jānodrošina. Otrām kārtām jautājums par to, ka attiecinam šo regulējumu ne tikai uz uh, izējuma materiāliem, bet arī uz patēriņu precēm. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs elements, jo pretējā gadījumā mēs uh, izlaižam tādu ļoti būtisku segmentu. Tāpat piekrīt Helmutam par uh, materiāliem, kas ir iekļauti. Ja mēs skatāmies uz uh, uh, vāru un uh, oglēm, arī tie var būt konflikta materiāli. Un šodien mēs vēlāk runāsim par mjānmu, kur uh, rubīniem, par uh, zeltu un uh, smaragdiem arī tie ir konflikta izrakteņi. Uh, tātad mēs nevaram ap, ap, aprobežoties tikai ar šiem uh, izrakteņiem, ko komisija ir ierosinājusi priekšlikumā. Un tālāk grib komisija uzdot jautājumu par ekspertu grupu ko ir izveidojis padoma ar ekspertiem no mm, Savienības dalībvalstīm un uh, uh, komisijas. Būtu interesanti zināt, ko šī ekspertu grupa dara, kas tā ir, jo mēs šeit strādājam pie likumdošanas un būtu žēl, ja būtu kaut kāda slēgta ekspertu grupa, uh, kurā ir interesants pārstāvēts puses, kā jau tas parasti ir ekspertu grupās, ka viņi tā tad tā slepeni kaut ko darītu un strādātu. Varbūt, ka komisija varētu mūs te apgaismot šajā jautājumā. Un komisija un dalībvalsts šķiet izstrādāja jau kaut kādu vadlīniju rokas grāmatu attiecībā uz regulas ieviešanu, pirms mēs vispār esam nobalsojuši, pirms mums vispār ir šī regula. Tā ka varbūt varētu saņemt informāciju par to, kāda tur ir situācija, un es ceru, ka um, netiek uh, balsots par kaut kādu noteikumu grāmatu, kur vēl nav izstrādāta. Pagīnī kundze. Paldies, dārgie kolēģi! Mēs šeit šodien diskutējam par ārkārtīgi interesantiem pasākumiem. Certific certificēšanas jautājums no konflikta zonām tas nav jauns jautājums. Tas ir nepieciešams. Uh, Mēs runājam par dažādām izaivielām, par zeltu, tantanu, volframu, tie ir daudz elektrisko un elektronisko aparātu sastāvā. Un šīs vielas tiek ieviestas Eiropas Savienībā un rodas. Nu, ne tikai ideoloģiski par to jārunā, ir jāievēro cilvēktiesības darba ņēmējiem un tiem cilvēkiem, kas dzīvo reģionos, kur šie minerāli tiek iegūti bet nedrīkst pūst pārāk liels birokrātiskais sloks uzņēmumiem, tos arī skar krīze. Kā jau teicām, amerikāņi, ko bieži pati kritizēju dažādos citos jautājumos, šajā jomā ir būtiski tālāk pavirzījušies likumdošanas darbā. Lielie uzņēmumi certificē un pierāda, no kurienes nāk viņa izmantotie minerāli Nu, ļoti nozīmīgi ir eh, šo izcelsmi noteikt. Daudz eh, minerāli tiek iegūti Kongo. Par šo likumdošanu runājot, jāsaka, ka tās ir pirmais solis, bet ja ir eh, certificēšanas process, tad ir jābūt noteiktam procesam obligāts risinājums nebūtu ideāls. Tas attiektos ne uz uh, visiem un citi izmantot citas iespējas. Mums ir jāuzlabo šis dokuments, jāgūst pieredze no Amerikas dokumenta, jārod labāka definīcija konflikta uh, zonu gadījumā minerālu saraksts jāpaplašina un aptvērumam jābūt lielākam ne tikai tiešajiem importētājiem, bet visai ražošanas ķēmēji. Un šeit izņēmumiem vajadzētu būt attiecinātam uz MVU, lai novērstu pārmērīgu birokrātisko slogu. Dargie kolēģi, vairs nevaru nevienu runātāju pieņemt. Visi tie, kas ir uzstājušies frakciju vārdā, ir izmantojuši pusstundu laika, lai pieminētu svarīgos punktus. Varbūt, ka politisko frakciju ietvaros jādiskutē. Uh, ja vairāk cilvēku vēlas uzstāties nekā politiskās frakcijas ietveros, tas var tikt organizēts. Tagad došu vārdu komisijai 5 minūtes atbildēji lūdzu. <clears throat> Yes, thank you, Chair. Well, a lot of questions. Paldies, priekšsēdētā, ļoti daudz jautājumu. Centīšos tos sagrupēt. Pirmām kārtām jautājums par konfliktu zonu definīciju. Uh, Gribu skaidri norādīt, ka komisija nav par to, kā tiek uh, izstrādāts konflikta zonu uh, saraksts divu iemeslu pēc. Pirmkārt, uzskatām, ka šāds saraksts nebūtu iedarbīgs, jo konfliktu zonas, konfliktu, konfliktu vietas mainās uh, visu laiku, parādītos jaunus, citas varbūt vairs nebūtu konfliktu zonas, tā tad nepārtraukt vajadzētu aktualizēt šo sarakstu, un tas būtu sarežģīti. Tāpat mēs negribam arī dot politisku signālu un rādīt ar pirkstus kādu konkrētu vietu, valsti, tāpēc mēs dotu priekšroku tam, ka, un šai sakarībā es izklausīju deputāts, kas teica, ka definīcija nav mm, precīzi un atbilstoši, tāpēc mēs arī strādājam, veicam tādu paralēlu darbu izstrādājot arī konkrētākas vadlīnijas, rokas grāmatu, uh, kas palīdzētu operatoriem, un gribat gārtot vēlreiz, ka šis ir mehānisms, kas balstās uz procesu, tātad tas būs jāievieš operatoriem, un mēs strādājam pie specifiskākām vadlīnijām, pie rokas grēmits, kā lai operatori mm, konstatē, saprot, kādu un kuros gadījumos viņi saskaras ar konfliktu zonu vai konfliktu valsti. Protams, lai izglabā, izgatavot šādas vadlīnijas, mums ir nepieciešams speciālists šajā jomā, kas var dot eh, savu padomu. Jautājums par brīvprātīgu vai obligātu sistēmu. To minēja vairāk deputāti. Komisija ir ierosinājusi brīvprātīgu sistēmu. Mēs esam uzmanīgi izanalizējuši šo izvēli. Un es gribētu aicināt jūs izlasīt arī ietekmes izvērtējumu ziņojumu, kas nāk kopā ar mūsu priekšlikumu. Jūs tur redzēsiet, ka esam ļoti rūpīgi izsvēruši visas iespējas, arī obligātas sistēmas iespēju, un nonācām pie secinājuma, ka mūsuprāt šobrīd labākā sistēma būtu brīvprātīga. Mēs domājam, ka ir ļoti svarīgi izvairīties no jebkādas sistēmas, kurētu novest pie tā, ka uzņēmumi nevēlas uh, darboties eh, šajās konflikta zonās, kā tas ir bijis Dodd Franka akta rezultātā. Jāatcerās, ka konfliktu zonas, eh, konfliktu vietas, tam nav nekāds monopols šo izrakteņu ražošanā ieguvē. Eh, jā, šīs zonas ir būtiskas, bet ir arī daudzas citas alternatīvas piegāžu vietas, punkti. Uh, Un uzņēmumiem nebūtu nav tik vienkārši nav pārslēgties un sākt uh, savu iegādi kādā citā zonā. Vairāk deputāti teica, ka dod Franka akts uh, nedēv tādu rezultātu, ka uzņēmumi, teiksim, atstāja šādus konfliktu reģionus vai nedarbojas tajos vairāk. Nu, ir dažādi rādītāji. Es domāju, ka visi cipari rāda, ka sākotnēji bija diezgan būtisks uh, ražošanas un eksporta samazinājums no tādiem reģioniem. Ir atšķirīgi statistikas cipari, kurus ir grūti saskaņot par pašreizējo tendenci uh, ražošanā un eksportā no šīm valstīm. Bet es gribētu aicināt arī deputātus aplūkot ANO ekspertu uh, grupas uh, ziņojumu par uh, Kongo uh, Viņi katru gadu novērtē situāciju uz vietas un katru gadu viņi norāda uz to, ka ir ietekme uz ražošanu, ir ietekme uz uh, kontrabandas darbībām, mazāk un mazāk nelegāls tirdzniecības notiek, kas nozīmē, ka ir tomēr mazāk ieņēmumu uh, šīm ražojošajām valstīm. Tāpat Esam saņēmuši norādes no atsevišķiem uzņēmumiem, kas ir nolēmuši vairāk eh, neiepirkt no konflikta zonām. Mūsu secinājums ir tāds, ka tomēr ir labāk būt eh, piesardzīgiem un nākt klajā ar tādu līdzsvarotu pakāpenisku pieeju. Tāpat daudz deputātu uzdeva jautājumu kāds tad mūsu mūs sistēmas tvērums, ja tā būs brīvprātīga sistēma. Es domāju, ka savā sākotnējā prezentācijās jau norādīja, kāpēc mēs domājam, ka šis tvērums būs labs, atbilstošs, būs, tā teikt, spiediens no pašas nozares, ņemot vērā operātoru nelielu skaitu, un ka sistēmai vajadzētu darboties. Savā priekšlikumā esam iekļāvuši pārskata mehānismu pēc eh, trīs gada perioda un šis pārskats eh, savukārt eh, rezultātos komisijas priekšlikumos, un tur varētu pievienot vēl kādus obligātus elementus laika gaitā. Tātad pieeja ir pakāpeniski. Mēs domājam, ka ar stimuliem publiskās iepirkuma jomā, ka tādā veidā varētu radīt uh, labāku mūsu sistēmas eh, tvērumu un iedarbīgumu. Es saprotu priekšsādātājs, sakrunātājs, ka jums nav daudz laika komitejā. Varbūt arī divpusējs var atbildēt deputātiem. Jā, priekšsādātājs saka, mums ir nepieciešams turpināt savu darbu kārtību, mums ir uzklausīšana paredzēta. Varbūt, ka divpusēji jūs varat sazināties ar eh, komitejas locekļiem un atrisināt dažus jautājumus. Liels paldies, eh, Binglo kungs! Vinklērkungs, jums vārds noslēgumā. Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, ka man nav nekāda iespēja noslēgt, jo mums nav laika. Bet uh, es ļoti uzmanīgi klausījos. Es gribu teikt, ka esmu ļoti pateicīgs par paustiem viedokļiem. Es domāju, ka esmu tādā kā Obamas situācijā. Uh, viņš pat zaudēja, tā teikt, uh, ietekmi kongresā. Viņš teica, jā, mums ir daudz kopīga pamata kopīgam darbam. Uh, Tā ka jā, mums arī ir kopīgs pamats kopīgam darbam un e, paldies un jāatcerās tas darbs, kas jau šajā komitejā ir veikts iepriekš, kas mēs esam šeit parlamentā starptautiskās tirdzniecības komitejā, esam strādājuši pie fleks schēmas, pie Kimberley procesa un jāatcerās arī lēmumu, ko esam iepieņēmuši iepriekš. Tāpēc gribu tikai citēt vienu no mūsu kolēģiem, kurš teica, Alda koordinātori teica, ka jābūt ar atvērtu prātu un jāveic objektīvas debatas, tieši tā tas ir jādara. Ir tāds teiciens e, padomē, e, vienīgais e, labā iepat, ienaidnieks ir kaut kas vēl labāks. Tā tad ar to arī gribu noslēgt. Liels paldies! Mm, esmu pārliecināts, ka mums būs ļoti atvērtas diskusijas. Mums būs tagad uzklausīšana. Eh, paldies, Vinklērkungs, paldies par jūsu darbu. Ceru, ka mums būs labs eh, ziņojums gatavs nākamā gada sākumā. Cienījamie kolēģi, tagad mēs sāksim balsot. Es ceru, ka visiem ir eh, balsošanas kartes līdzi. And we'll start. Un mēs sākam. Tā tad sāksim balsot. Also ich weiß gar nicht, warum mir noch so eine Nu, es tā īsti nesaprotu, kādēļ šeit ir tik ļoti skaļš šajā zālē, dārgie draugi. Diskusijas ir noslēgts, mēs sākam balsošanu. Lūdzu, esiet klusi, lai mēs varētu turpināt strādāt. Thank you. Tagesordnungspunkt. Tātad 21. darba kārtības punkts. Stat Statistika attiecībā uz ārēju tirdzniecību un ārpus kopienas valstīm sastībā ar deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu komisijai konkrēti pasākumu pieņemšanai. Viens vienīgs balsojums. Sākam balsot. Alle abgestimmt? Vai viss ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Ar plašu vairākumu pieņemts. Nākošais. Respektīvi tagad sāksim sarunas ar padomu. Nākošais darbkārtības punkts numur 22 mutisks jautājums par divējādu lietojumu preču eksporta kontrolas likumdošanu. Viens vienīgs balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šeit plašs vairākums pieņemts. Gaidīsim komisijas atbildi. 23. punkts. Nolīgumu par Horvātijas republikas dalību. Viens vienīgs balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī plašs vairākums. Nākošais 24. punkts. Balsojums par jauno pārtiku. Pirmais kompromiss eh, numur viens. Kas par? Tas nav elektroniskais balsojums. Lūdzu, celiet rokas. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Ar, plaš, ar vairākumu pieņemts. Grozījums 54. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Bloks numur viens. Par. Pret. Atturas. Pieņemts kompromiss numur divi par pret atturas pieņemts. Jā, jā, jā. So, enons... Grozījums numurs 62 par pret atturas pieņemts Noraidīts. 63 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Grūzījums 64. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 65 par pret atturus noraidīts. 66 par pret atturus noraidīts. Grozījums numur 67 ir mutisks grozījums Vai uh, kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē, tātad balsosim. Līdz ar to šādā veidā grozītais uh, grozījums 67 par pret. Tas ir jāpārbauda elektroniski. Sākam beid balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 68 par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Grozījums 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 69. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums 71. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 83 par. Pret Nav skaidrs, pārbaudīsim. 83. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur 3. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 88. Dalītais balsojums. Pirmā, otrā daļa, pirmā daļa, kas par pirmo daļu 88, kas pret, kas atturas, noraidīts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums 90 par pret atturas noraidīts. 91 par pret atturas noraidīts. Grozījums 92 par pret atturas noraidīts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 bloks numur 2, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais grozījums desmit par pret atturas pieņemts. Grozījums 97 par pret pret atturas noraidīts. 98 par pret atturas noraidīts. 99 par pret atturas noraidīts. Grozījums 100 par pret pret attur, pieņem, atturas, tos es aizmirsu, saka priekšsēdētājs, bet par simts, kas atturas? Neviens, nu tā tad pieņemts. 101, kas par? Pret atturas. Noraidīts. 102 par pret atturas noraidīts grozījums 103 par pret atturas pieņemts grozījums numur 105-106 ir identiski, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 11 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 4. Kas par pret atturas pieņemts. 28. grozījums, kas par pret pret atturas noraidīts. Grozījums 29. Kas par? Pret. Atturas. Tas mums jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nav pieņemts. Tagad sastais grozījums, kompromiss grozījums, to es esmu aizmirsis. Atvainojos par to, tagad ir jābalso. Tātad kompromiss grozījums 6, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais 31. grozījums. 31. kas par? Pret. Kas atturas? Noraidīts. Grozījums 32 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums 33 par. Pret atturas noraidīts. Grozījums 36 par. Pret. Kas atturas pieņemts. Grozījums 38 par. Pret. Atturas pieņemts grozījums numur Ā, jūs sakat, ka jāpārbauda? Jā, labi, pārbaudīsim. 38. grozījums pārbaudam. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Ļoti labi priekšsēdētājs ir novērtējis situāciju. Nu, labi, 39. grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts. 40. kas par pret atturas pieņemts. Grozījums 41 par pret atturas pieņemts. Un tagad uh, Noslēdzošais balsojums. Tas būs elektronisks balsojums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Ar plašu vairākumu pieņemts. Sirsnīgi sveicu. uh, referenti, kas ir Kirton Dārlingas kundze. Nākošais ir 25. darba kārtības punkts. Tas ir asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Grūziju. Viens vienīgs balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar skaidru vairākumu. Nākošais ir rezolūcija, kas pavada šo uh, punktu 26. punkts. Un šeit pirmais grozījums ir numur 7, kas par 7. grozījumu pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 11. Saka priekšsēdētājs. Nē, 11. Jā, 11. Nu, balsojam gan par 11. 11. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 12 par pret atturas noraidīts. Grozījums 13 par pret atturas noraidīts. Grozījums 14 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 2 par pret pret atturas pieņemts. Grozījums numur 18 par pret atturas. Pārbaudīsim. Grozījums numur 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur 3. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss numur 21. Par. Priekšsēdētāja labo 20. grozījums numur 20. Kas par? Pret. Atturas Pieņemts. Grozījums numur 21. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Grozījums numur 1. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Grozījums numur 2. Par. Pret atturas pieņemts. Grozījums numur 3 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 4 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 5 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 6 par pret atturas noraidīts. Noslēdzošais balsojums būs elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar plašu vairākumu pieņemts sirsnīgi sveicam Harvē. Līdz ar to tātad vēlreiz sveiciens Rēnkungam, balsojumi noslēgti. Nu jā, ir noslēgts balsojums, saka priekšsēdētājs. Jā. Nu, es gribu vēlreiz teikt sirsnīgs sveicienu Rēna kungam. Tagad uh, rezultāts parādās arī mūsu uh, elektroniskajā tablo. Nākošais ir div, 20. Uh, darba kārtības punkts. Iepazīstināšana Pasaules bankas uzņēmējdarbības ziņojumu 2015. gadam precīzi 15 minūtes tam varēsim veltīt uzstāsies Lopes Klāros kungs. Pasaules uh, bankas indikātoru nodaļas vadītājs. Uh, viņš uh, stāstīs par Pasaules bankas uzņēmē darbības ziņojumu 2015. gadam. Viņš sniegs pārskatu par ekonomisko pasaules attī um, par attīstību ekonomiski ekonomikas jomā pasaulē. Lūdzu, visi tie, kas iet no zāles ārā, esiet klusi. Mēs turpinam mūsu darbu. Lūdzu, esiet klusi. Ekonomikas attīstība globālā līmenī mūsu komitejai ir ārkārtīgi nozīmīga, un tādēļ esmu ļoti iepriecināts uzklausīt Lopes Klārus kungu. Lūdzu jums vārds. Uh, good morning, Mr. Chairman. It's a pleasure. Labrīt, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks uzstāties um, Eiropas parlamenta starptautiskās tirzniecības komitejā. Šodien es gribu jums sniegt pārskatu par 2015. gada uzņēmēja darbības ziņojumu. Un es gribu sadalīt savu uzstāšanos trīs uh, daļās. Pirmkārt, par to, kā mēs uzlabojam šī ziņojuma metodiku, otrkārt par īsumā par šā ziņojuma rezultātiem šogad, un treškārt šis ziņojums jau tiek gatavots tagad 12 gadus, un es gribētu pastāstīt nedaudz par to, kādas tendences mēs konstatējam šajos datos, un dažas no šīm tendencēm šķiet ļoti cerīgas. Eh, šā, šis eh, ziņojums izvērtē dažādas eh, uzņēmēja darbības vides aspektus atšķirībā no pasaules uzņēmēja darbības fóruma, kur vairāk interesējas par politiku kopumā. Bet mēs vairāk pievēršamies investīciju klimata dažādām jomām, piemēram, cik eh, ilga ir procedūra, cik ilgi tā, cik eh, tā izmaksā un tam līdzīgi aspekti, vai jūs, piemēram, gribat noskaidrot, cik eh, ilgi laiku prasīs līguma pārakstīšana, kāda ir tirzniecība pāri robežām, attiecībā uz eksportu, importu, par nodokļu maksāšanas uh, situāciju, par prasībām, sistēmām, tad mēs diezgan efektīvi spējam izvērtēt šos aspektus. Uzņēmēja darbības ziņojums balstās gan uz likumu analīzi, mēs iepazīstamies ar civilu kodeksu, komercu likumu, um, maksāt nespējas uh, likumiem, darba likumdošanu un citiem uh, saistītiem uh, likumdošanas aktiem, bet mēs arī uh, izpētām situāciju uz vietām, cik ilgā laikā var izveidot uzņēmumu, cik ilgā laikā var uh, samaksāt nodokļus un tā tālāk. Tātad mēs salīdzinām de jūre juridisko situāciju un to, kā uh, šie likumi reāli darbojas dzīvē. Es jums parādīšu pāris slaidus, kas noteikti uh, Uh, paskaidros, kādēļ mūsu ziņojums ir uh, tik uh, veiksmīgs un aug, saņem augstu vērtējumu visā pasaulē. Piemēram, palūkosimies uz to, kā var uh, reģistrēt nekustamo īpašumu Bēļģijā. Šeit ir nepieciešams astoņas procedūras, vidējais ilgums 64 dienas, lai šīs procedūras īstenotu, un arī izmaksas ir ļoti lielas, proti 12,7% no īpašuma vērtības. Tātad šī procedūra ir dārga, ilga un sarežģīta. Palūkosimies uz situāciju Peru. Šeit ir četras procedūras, sešā pusdienas, tātad desmit reiz īsāka procedūra nekā Bēļģijā, un arī samaksa ir daudz saprātīgāk, tikai 3,3% no īpašuma vērtības. Un par, eh, palūkojamies uz šiem diviem slaidiem, es gribu teikt divas lietas. Pirmkārt, un eh, tas eh, ir raksturīgs mūsu ziņojuma datu datiem. Tātad mēs varam jums uh, sniegt detalizētu informāciju par konkrētu darījumu. Uh, mēs varam aprakstīt visas procedūras visās valstīs uh, katru gadu. Bet es esmu izvēlējušies divas valstis ar nolūku, proti Bēļģiju un Peru. Pirms desmit gadiem, ja es būtu uzstājies šajā parlamentā, es būtu izvēlējies kādu SAO valsti, kas uh, būtu piemērs tam, cik procedūra nor, norit ātri, viegli un gludi, un attīstības valsti, lai parādītu, cik eh, procedūras ir lēnas un sarežģītas un dārgas. Bet eh, šeit jūs redzat eh, Bēļģijas un Peru piemērā situācija ir gluži pretēja. Procedū, no procedūras uh, viedokļa sarežģīti un dārgi uh, šis pasākums izrādās ir Bēļģijā un situācija Peru ir gluži pretēja. Uh, arvien vairāk valstu attīstī attīstības valstis tātad izmanto uh, efektīvas uh, procedūras uzņēmēja darbības jomā un efektīvāks nekā tās saucamajās attīstītajās valstīs. Šajā ziņojumā ir apskatīts 230 reformas 123 valstīs Un tas arī um, liecina par varas iestāžu apņēmību īstenot reformas uh, daudzās pasaules valstīs. Šie rezultāti īpaši cerīgi ir dienvi, Āfrikas dienvidu daļā, kur ir īstenotas 75 reformas. Vēl viens reģions, kas ir ļoti interesants, ir Āfrika un uh, Āz, Centrālā Azija un Eiropa, kur ir daudzas um, potenciālās dalību valstis izveidotas, un arī šajās valstīs tiek instenotas viena, divas vai pat vairākas uzņēmēja darbībai nepieciešamās reformas. Mēs uzskatām, ka šīs pārmaiņas ir liederīgas un pozitīvas un ka mūsu ziņojums palīdz politiķiem visā pasaulē pieņemt lēmumus mū, tātad šajā ziņojumā ir arī valstu reitings vai klasifikācija pēc tā, cik viegli ir nodarboties ar uzņēmēju darbību katrā valstī. Pēdējo divu, trīs gadu laikā mēs izmantojam jaunu, varētu teikt, mēri instrumentu, kurš saucās attālums līdz robežai Um, pēdējo desmit gadu laikā mēs esam uh, noteikuši, kāda ir labākā um, uzņēmēja darbības praksa, piemēram, Singapūrā līguma izpilde ir 150 dienas, citās uh, ir valstis, kur tas prasa uh, 3 līdz 8 gadus. Tātad mēs esam konstatējuši, kur kurā jomā uh, val, uh, pasaulē ir atrodama uh, paraugu prakse. Un Singapūra ir tāds kā paraugs. Jaunzēlandē uzņēmumu veidošanai pietiek ar pusi dienas. Tas atkal, tā ir atkal paraugu prakse šajā konkrētajā jautājumā. Un tādēļ mēs izveidojam tādu kā virtuālu robežu, kurā atspoguļo paraugu prakses situāciju, un par katru analizēto valsti mēs varam noteikt, kāds ir atāms līdz šai ideālajai situācijai konkrētajā jautājumā. Un tātad šo rādītāju mēs izmantojam, lai klasificētu valstis, lai sastādītu tādu kā valstu reitingu. ir uh, zināms priekšrocības šādai pieejai, uh, nu, starp citu, gan vecā, gan jaunā metodika šajā strangu tabulās ir uh, savstarpēji saistīta. Šeit pastāv korelācija. Uh, šajā pirmajā uh, tabulā 1.1, uh, kur ir šis reitings, mēs iekļaujam arī uh, punktu skaitu, kas gan nav vienmērīgi sadalīts. Šis punktu skaits ir tāds, kā valstu grupas Čīla, Peru, Bēģija. Tām ir līdzīgs punktu skaits, kaut arī tās atrodas atšķirīgās rangu tabulas vietās. Uh, Eh, ja jūs paskatāties uz zilo būtiņu labajā stabiņā, tad var redzēt, kā ir mainījušies šie rādītāji gadu gadā. Un šajā tabulā eh, praktiski 80% analizēto valsti ir uzlabojuši savus rādītājus iepriekšējā gada laikā. Ja Eh, šie rādītāji ir uzlabojas. Tas liecina arī par to, ka uzņēmējs darbības vide uzlabojas un tas ir pozitīvs signāls. Tātad 80% valstu uh, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu uzņēmēja darbības vide ir uzlabojusies un tādēļ tas ir pozitīvs signāls un arī šī metode līdz ar to ir uz, tiek uztvērta pozitīvi. Mēs esam uh, arī paplašinājuši datu aptvērumu lielās valstīs, proti valstīs, kur ir vairāk nekā 100 miljoni iedzīvotāji, iekļaujot analīzē arī otru pilsētu. Iepriekš mūs kritizēja par to, ka mēs analizējām tikai vienu lielāko pilsētu šai eh, valstī un ka tas neatspoguļoja situāciju valstī kopumā. Tipisks piemērs ir Krievija. Ja mēs analizējam Maskavu, tad eh, it kā tiek aizmirst tas, ka ir daudzas citas pilsētas, kur varbūt ir pat labāka biznesa eh, uzņēmēja darbības vide. Un līdz ar to Krievijas reitings it kā ir zemāks nekā tas varētu būt, ja būtu izmantota cita metode. Un tātad šeit mēs esam iekļaujuši tagad 11 valstīs otro pilsētu. ASV ir ne tikai Ņujorka, bet arī Losandželosa, Meksiko ir Monterey un Brazīlijā Rio de Janeiro un uh, Ķīnā ir uh, Šanhai Be Pekīna un Indijā ir Ņūdēlī. Uh, tātad. Uh, uz uh, attiecībā uz tiem rādītājiem, kuru pamatā ir uh, nacionālā likumdošana. Šeit uh, nu, uh, tā nav tādu pārmaiņu. Līdz ar to šeit uh, nav atšķirības, vai ir viena vai divas pilsētas iekļauts, bet uh, ņemot, analizējot procedūras un izmaksas, uh, šeit ir atšķirības starp pirmo un otro pilsētu. Uh, Bet ja mēs palūkojamies šajā grafikā pa labi, tad var redzēt, ka praktiski nav liela atšķirības starp pirmo un otro pilsētu. Izņēmums ir ASV, kur ir ievērojams atšķirības starp Ņujorku un Losandželos. Losandželosā šī vide ir daudz negatīvāka un līdz ar to ASV reitings šogad ir krities, jo mēs ap, apkopojam datus par Ņujorku un Losandželosu Losandželos, lai noteiktu šo reitingu. Bet jāsaka, ka šī otrā pilsēta ir diezgan uh, tāds labs piemērs, lai analizētu uzņēmēju darbības vidi kopumā attiecīgajā valstī. Es uh, gribu teikt, ka pēdējo divu gadu laikā mēs arī Uh, uh, reformējam savu sistēmu. Pirms uh, pāris gadiem mēs ieviesām arī infrastruktūras rādītājus attiecībā uz elektrības pieslēgumu izmaksām, ilgumu un procedūru, un tas ir Pasaules bankas skatījumā ļoti svarīgs rādītājs, kas liecina par infrastruktūras kvalitāti vismaz enerģētikas jomā. Tomēr eh, daudzi mūsu draugi Āfrikā ir pie mums vērsušies pēdējo divu gadu laikā un norāda, ka ir ļoti dārgs eh, tiešām šis process, lai saņemtu eh, pieslēgumu Āfrikā, bet galvenā problēma ir nevis pieslēguma izmaksas, bet piegādes drošība, jo bieži vien ir šis pieslēgums, bet nav elektrības. Un ka tieši šā, šī situācija īpaši sarežģī uh, uzņēmēju dzīvi, jo tad, kad ir nepieciešama elektrības, vienkārši ir elektropiegādes pārtraukums. Uh, līdztekus uh, šim rādītājam, tātad mēs līdz ar to esam iekļāvuši arī piegādes drošumu Uh, rādītāji attiecībā uz 183 valsti. Nākamais jautājums ir īpašuma reģistrācija. Šis uh, rādītājs arī ir uh, orientēts uz procedūras efektivitāti. Tātad, kad tiek noslēgts līgums starp pārdevēju un, un, un, un pircēju. Un šīs akcents ir tieši likt uz pašu darījumu, bet e, ir izskanējusi kritika, ka ir e, valstis, kur e, īpašuma reģistrācija ir dārga, ilga, sarežģīta, bet, kad īpašums ir reģistrēts, tad īpašuma tiesības ir drošas un praktiski netiek apstrīdētas tiesā. Uh, bet ir valstis, kur ir ļoti viegli reģistrēt īpašumu, bet kuros, eh, kurā šī um, juridiskā drošība ir daudz zemākā līmenī, ir daudz tiesas prāvu un strīdu par šiem jautājumiem. Jā, šāda kritika ir pamatota. Un tādēļ mēs nākamgad esam paredzējuši līdztekus laikam, procedūrām un izmaksām uh, mēs arī izvērtēsim īpašumu tiesību kvalitāti, tātad paļāvību, pārvaldību un citus jautājumus. Un es domāju, ka šis rādītājs labāk atspoguļos gan procedūras efektivitāti, gan arī to, kas notiek no kvalitātes jomā. Lopes kungs saka, priekšsādātājs, mums ir ļoti ierobežots laiks, tā ka lūdzu. Labi, tad eh, parādīšu jums pāris slaidus, kas parādīs, eh, kas eh, notiek ar datiem tādā ilgtermiņa nākotnē. Ja mēs atgriežamies uz 2005. gadu, ja uzdodat sev jautājumu, cik daudzās pasaules valstīs ir nepieciešams mazāk kā 20 dienas, lai uzsāktu uzņēmumu, tad tas ir 40 valsts, SAO valsts pārsvarā, augstu un vidēji ieņēmumu valsts. Līdz 2014. gadā Uh, šis cipars jau pieauga 127 valstīm, tātad vairāk kā trīskāršojies uh, skaits, kur ir mazāk kā 20 dienas, lai uzsākt uzņēmumu nepieciešams. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo mēs zinām no literatūras, ka ir valsts, kurās ir sarežģītāk uzsākt uh, uzņēmumu, tur ir liels korupcijas līmenis un tā tālāk. Un tagad pāriešu uz pašu pēdējo slaidu. Es zinu, ka laiks skrien uz priekšu. Šis ir pēdējais slaids, ko rādīšu jums par konverģenci. Kā jūs redzat, Ja mēs sadalam šo piemēru un skatāmies uh, kreisajā pusē augšā šajā schēmā, slaidā, ja mēs sadalām šo valstu paraugu starp uh, sliktākajām un uh, atkal, kur biznesa darbība notiek labāk, bet kur tā ir sarežģītāka, tad ar izslēgšanas procesu mēs iegūstam uh, val, grupu. Un tas nozīmē, ka 87 dienas bija laiks uzņēmumu uzsākšanai, bet tagad 2017. gadā tās vairs tikai 29 dienas. Un kā jūs redzat no citiem uh, grafikiem, ir konverģence šai rādītājos valsts, kurās ir visgrūtāk veikt biznesa darbību, tās pamazām sāk pieņemt labāku politiku. Un uh, kļūst labāks, un mums Pasaules bankai tas ir tāds ļoti pozitīvs signāls, jo Pasaules banka būtībā ir institūcija, kurā uh, galvenais ir konverģents, tā ir iestāde, kas ļoti lielā mērā ir apņēmības pilna radīt attīstības valstīs tādas apstākļus, kas uh, veicina šo valstu attīstību un tās kļūtu par uh, Eh, labklājīgākām valstīm, un dati rāda, ka tas principā notiek, un manuprāt, tas ļoti pozitīvs signāls iznākt eh, tāda pēc 10-12 eh, gadu šādas darbības veikšanas. Liels paldies! Kirtan Zālīngs kundze, paldies par šo prezentāciju un pārskatu. Es saprotu, ka te ir runa par juridisko ietvaru un praksi uz vietas, un tāpēc man ir ļoti precīzs jautājums par to, kā Runājot par Ameriku, Ameriku Kolumbija ir eh, šī rankinga augšā attiecībā uz biznesa darbību, bet tāpat laikā mēs joprojām eh, zinām, ka eh, cilvēktiesība aizstāvētāji tiek nogalināti, viņu tiesības tiek aizskartas. Kā tas viss praksē reāli tad realizējas un kā tas kontrastē ar regulējušo ietvaru? Paldies, Rodrīgas kundze. Paldies, priekšstādātāji! Liels paldies par šo prezentāciju un par visu labo darbu, ko esat tik ilgi veikuši, pavisam īsi. Ir eh, fundamentāli svarīgi iegūt informāciju, šādu informāciju pirms biznesa darbības uzsākšanas, bet, protams, tad, kad eh, kaut kas jau notiek, nu, ja lietas vairs neiet tik labi, arī svarīgi to zināt. Spānijā Eh, rādītājs par biznesa darbības uzsākšanu ir eh, kļuvis eh, labāks, bet visas pārējās grūtības, ar kurām saskars uzņēmums savas darbības laikā, ir nu, ļoti smags jautājums. Vai pastāv kādas prognozes par to, kā tas tiks risināts nākotnē? Jā, divi jautājumi. Tātad par Kolumbiju. Uh, Uh, šis doing business indicators, uh, indikators balstās uz tādiem konkrētiem faktoriem par biznesa vīdi. Mēs uh, te nemēram drošības rādītājs valstī, tāpat makroekonomiskās vīdes kvalitāti, tāpat cilvēku kapitālu un izglītību mēs tur neliekam iekšā. Tas ir tāds diezgan šaurs skatījums uz aspektiem, kas ir svarīgi tieši uzņēmējiem un biznesam. Deputāti minēja to, kas saistās ar drošības sistēmu, sistēmu valstī, bet tas nesaistās, tas netiek iekļaut šajā biznesa indikatorā. Īslanda pirms pāris gadiem ļoti labi eh, darbojās, bet viņiem tāpat laikā bija finanšu krīze, eh, savgrūba bankas un eh, notika valūtas devalvācija. Tā ka jā, ziņojums ir jāskat tādā ierobežotā, limitētā mm, veidā griezumā. Jautājums no Spānijas pārstāvis. The Doing Business Report šis ziņojums atspoguļo ne tikai izmaksas un to laiku, laiku kas vajadzīgs viņa uzņēmumu uzsākšanai, bet arī citus elementus, teiksim, īpašumu reģistrācija, nodokļu maksāšana, būvniecības atļauja iegūšana, maksāt nespēja, līguma izpildes panākšana, pieslēgšanās tīkliem un tā tālāk. Tātad tas ir iekļauts 11 indikātori kopumā, un tikai viens no tiem uh, mēra efektivitāti, kas saistīta ar uzņēmumu kā tādu izveidošanu, nostādīšanu. Paldies, saka priekšsādātājs. Mums ir prezentācijas materiāls eh, deputātiem pieejamos failos, tātad viss tajos varat ieskatīties. Vēlreiz liels paldies, un es ceru, ka mēs atkal tiksimies nākamgad, eh, kad tiks pārnās nākošais ziņojums. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs rādītājs mūsu darbam šeit uh, eh, Inta komitejā. Liels paldies! Un tagad nonākam pie mūsu uzklausīšanas. Tā ir uh, uzklausīšana par uh, investēšanas uh, nolīgumu ar uh, Mjānu. Jūs zinat, ka kopš uh, jaunās uh, valdības darba uzsākšanas 2011. gadā noteikumi ir būtiski mainījušies, un patiesi mums ir iespēja vest sarunas ar šo valsti. Šīs, šīs jaunās iespējas ir. Uh, nodošu pie tā, ka tiek uzdots jautājums par iespējumu noslēgt investīcijas nolīgumu. Komisija vēlas sākt strādāt pie šī dokumenta, un mēs visi zinām, ka mēs varam diskutēt par dažādiem jautājumiem. Tādēļ esmu ļoti iepriecināts par iespēju strādāt šodien uzklausīšanā. Neteikšu plašus ievadvārdus, bet ar lielu interesi gribētu uzklausīt to, ko teiks mūsu viesi. Uh, viesi uh, uzstāsies, es ar, jums, es ar viņiem jūs iepazīstināšu tādā secībā, kā viņi uzstāsies, bet sākumā gribu cilvēktiesības uh, apakškomitejas uh, pārstāvis, gribu īsi uh, teikt pāris vārdus. Lohbīleres kundze, lūdzu. Paldies, Langas kungs. Paldies. Uh, ka jūs šo uzklausīšanu kopā ar DRO komiteju īstenojat, vai vismaz mūs esat ielūguši. Mēs esam cilvēktiesība apakškomiteja parlamentā, esam ļoti skaidri norādījuši uz to, cik ļoti uh, mēs atzinīgi vērtējam progresu cilvēktiesību jomām Jānumā. Uh, Mēs esam arī devušies uz Mjānmu un varējām konstatēt šīs, liel, šos lielos uzlabojumus. Mēs esam specializēta komiteja un ļoti konkrēti raugamies, kā uh, situācija mainās un kā īstenojas. Mūsu viedoklis ir atspoguļots rezolūcijā, jo īstenošana nevienmēr veiksmīgi īstenojas. Piemēram, pozitīvi ir tas, ka ir izveidot Nacionālā cilvēktiesība komiteja Taču, ja uzdod konkrēts jautājums, ar ko jūs nodarbojaties konkrēta sūdzība um, gadījumā, tad um, tas ir jautājums ļoti daudzos gadījumos par tiesībām uz zemi uh, vai ar ruinga mazākumtautības uh, um, zemes sagrābšanu un arī um, plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājums. Tātad saraksts ar pārkāpumiem vēl ir diezgan plašs. Tagad par ES Mjānmas investīciju nolīgumu arī šeit ir um, veikts uh, novērtējums, bet uh, ir tikai ļoti neliela daļa attiecināt uz to, kā tam būtu jāizskatās. Un būtībā un jautājums ir saistīts ar to, ka es investori uh, augstos standarts, ar kuriem tie strādā, uh, tos viņi pielietos arī tur valstī, un tas novadīs pie tā, ka tiks uzlabot augsti cilvēktiesības standarti Burmā, ja Mjanvārdā. Nu, tas ir praktiski tāpat kā ES Ķīnas investīcija nolīgumā praksē. Manuprāt, nu, nav tāda, tāda automātiskuma un nav pierādījuma, ka tas tiešām tā arī ir. Un tādēļ mēs mūsu komitejā mm, šo jautājumu skatīsimies, vērtēsim, kāda ir realitāte Mjanmā un ceram, ka šo ES Mjānmas investīciju nolīgumu vērtējam, ka cilvēktiesību jautājumi būs skaidrāki un specifiskāki. Un tā tiks investēti. Un, ā, paldies arī par to, ka varam šo uzklausīšanu kopā veic, veikt. Paldies, tagad došu vārdu referendam Davidam Mārtinam. Right Jā, es centīšos izteikties pavisam īsi. Ir noticis tāds ļoti nopietni reforma process Mjanmā un uh, Aung San Suu Kyi vairs uh, uzskata, ka reforma process ir praktiski apstājies, un tās izmaiņas, kas tika panākts Mjanmā, tās praktiski vairs nenotiek. Nu, katrā ziņā nav vairs tā entuziasma, kas bija pirms pāris uh, gadiem, kā Lohvīrs mm, kundze teica, ļoti nopietnas problēmas, runājot par minoritāšu tiesībām. Uh, par rohinga musulmaņu minoritātu runājot, un uh, Birma šķiet uh, to vēl nav atrisinājis kārtīgi. Šīs uzklausīšanas mēķis ir uh, dot padomu, kā mēs varētu tālāk darboties ar komisijas priekšlikumu attiecībā uz investīcijām Mjanmā, bet mums ir jārod līdzsvars tātad šīs valsts atvērtība, kas varētu būt ļoti noderīga demokrātijai, sociālām un vidas tiesībām, ja darbība notiek tā atbilstoši un līdzsvaroti. Uh, Bet tāpat laikā pastāv šis eksploatācijas risks, ko mēs negribētu pieļaut. Mēs negribam, lai Eiropas uzņēmumi iet Mienmārā un eksploatē vienkārši šo situāciju. Ir nepieciešama skaidra noteikuma, bet tāpat laikā gribam nodrošināt, lai uzņēmumiem, kas investē Mienmārī, lai ir aizsardzība. Tātad ir jārod līdzsvars starp šo Eiropas Savienības uzņēmumu aizsardzību un tāpat laikā nodrošināt, lai netiktu eksploatēt, izmantot šī situācija Mienmā. Tātad tas delikāts līdzsvars ir jārod, un es ceru, ka šī uzklausīšana ļaus uh, rast šo līdzsvaru. Sirsnīgs paldies, un tad pirmais saruna rauns. Jautājums par politiskām saistībām, investīcijas eh, politika Mjanmā. Esmu iepriecināta par to, ka ar Oing Naing Olkungu varēsim diskutēt. Viņš ir atbildīgs eh, par investīcijām ministrijā Nacionālajai plānošanai un ekonomikas attīstībai. Viņš ir ieradies pie mums. Un uh, viņš vada sarunas no Jānas puses uh, investīciju nolīgumu veidojot. Desmit minūtes jums vārds, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es iepazīstināšu jūs ar sevi, mani sauc Angnaingo, es esmu ģenerāla direktorāts eh, Mjanmas eh, Nacionālā plānošanas eh, ministrijā un ekonomikas attīstības ministrijā. Tātad mēs nodarbojamies ar visām investīcijām, kas ienāk Mjanmā, un tāpat gribētu paust jūsu pateicību Eiropas, Savienības, Eiropas parlamentam par uzaicinājumu būt šeit jūsu vidū. Tātad gribu tikai sniegt stāstījumu par jaunāko Mjanmā. Um, un pastāstīt vairāk par mūsu valsti. Es neieiešu pārāk lielās detaļās, es sākšu ar eh, tādu īsu pārskatu. Mjānmar ir lielākā valsts eh, Dienvedu Austrumāzijā un strateģiski tā atrodas starp Ķīnu, Indiju. Mums ir uh, robeža ar Laosu, Taizem un Bangladešu. Tātad kopā mums ir piecas valstis, ar kurām mums ir robeža. Un Mjānma ir uh, tāds kā sauzemes tilts starp uh, Uh, Dienvidaustrumāzijas uh, valstīm. Uh, Mjanmā ir robeža ar 40% teritorijas, kurā dzīvo milzīgs iedzīvotājs skaits. Un um, mums ir daudz dabas resursi, bet, diemžēl, cilvēki joprojām ir diezgan nabadzīgi. 51 miljons ir iedzīvotājs skaits Mjanmā. Um, 60% mūsu iedzīvotāji ir jauni cilvēki. Tātad tas bija tāds eh, tīri statistisks pārskats par mūsu valsti. Tagad pastāstīšu par situāciju 2011. Eh, gadā. Šis ir gads pirms 2011. gadā, pirms eh, jaunās valdības stāšanās spēkā, nebija īpaši laba. IKP kritās par 1,6% un kopējais eksports bija apmēram 7 miljārdi dolāru un. Rādītāji bija diezgan vāji. Un 2011. gada martā mūsu jaunā valdība tā stājās spēkā 30. martā notika izmaiņas valstī, pirmās izmaiņas Mūsu valdība bija militārs huntas valdība, no militāras valdības uh, mēs pārgājām uz izvēlētu valdību. Mums bija centralizēta sistēma, tagad mēs esam demokrātas pārējais procesā, un tās ir ļoti svarīgas politiskas izmaiņas mūsu valstī. Ir uh, bijusi etniska spriedze, bet tagad mēs pārējām uz mieru no, šī, no šīs etniskās spriedzes, un uh, Uh, mums kādreiz bija tāda, mm, mēs tagad esam pārgājuši uz uh, tirgu vērstu uh, ekonomiku, tās ir galvenās izmaiņas mūsu valstī, un mūsu valdība ir veikusi četras ļoti svarīgas reformas. Pirmais ir politiskā reforma, un prognozes ir pozitīvas. Tāpat brīvība izteikties, brīvība, tāpat masu mēdīja brīvība. Tas arī viens no galvenajiem elementiem mūsu politiskajās reformās. Ir notikuši ekonomiskas un sociālas reformas, ekonomiskās un uh, sociālās uh, reformas, iekļauj arī tirdzniecības liberalizācija, investīcijas, uh, mums notikušas politikas izmaiņas arī uh, politiskajā sektorā. Tātad tie ir galvenie mūsu reformu faktori. Uh, Un ir arī valsts administrācijas reforma. Un tur mēs galvenokārt liekam uh, uzsvaru uz tādu tīru, skaidru valdības darbu, kas ir ārkārtīgi svarīgs faktors mūsu valdībai. Un mēs esam veikuši arī privātā sektora reformas. Privātam sektoram ir ļoti izšķiroša loma valstī, tātad mūsu valdība beidzot nolēma rūpēties arī par privāto sektoru ir speciāla vienība, ko vada viens no mūsu ministriem, kas palīdz attīstīt privāto sektoru valstī. Tā tad šīs ir galvenās četras reformas, kā es teicu, Mjanmā, ko ir, uz, uh, ko ir veikusi valdība. Pozitīvas biznesa vidas veidošana ir ļoti svarīgs valdības uzdevums. Nodrošinot Mjānmas ekonomisko attīstību. Attīstība ir lēna, tāpēc Veidojot labāku biznesa vīdi, mūsu valdība ir veikusi četras svarīgas reformas. Pirmā ir juridiskā ietvara reforma. Valdība pārskatīja esošo e, investīciju likumu, padarīja to tādu atraktīvāku un vieglāk lietojamu, lai būtu vieglāk uzņēmumiem nākt un veikt biznesa darbību mūsu valstī. Esam sazinājušies uh, Esam uzsākuši arī politiskā ietvara reformu, tā tad arī te vide tiek veidot atvērtāka ar valstu investīcijām, lai viņiem būtu vieglāk piekļuva mūsu valstī, un tālāk procedurālās reformas šai ziņā veicam procedūru integrēšanu, lai radītu labāku vidi biznesa darbībai. Un, visbeidzot, esam jau veikuši arī institucionālo reformu. Mjanmā Mums ir īpašas iestādes, kas pieņem investīciju lēmumus, eh, mums ir investīcija komisija. Tur ir tikai, eh, agrāk bija tikai valdības locekļi, bet tagad šī investīcija komiteja puse locekļi ir no valdības, eh, ministri un tāpat augsti ierēģi, tā kā es, un puse ir no privātā sektora, no, tāpat ir labi zinām ekonomikas speciālisti. Uh, tāpat arī citu organizāciju pārstāvi, tāpat no Tirzniecības palātas pārstāvi. Tātad, kā es teicu, šie četri galvenie faktori, kas uh, ir uzlabojuši biznesa uh, vīdi mūsu valstī. 88. un 2011. gads, te mēs redzam uh, salīdzinājumus. Un tāpat arī skatāmies uz 14. gadsimta rādītājiem. Pašreizējās valdības rādītāji, kā jūs redzat, uh, tiešās ārvalstu investīcijas ir ienākušas Mjanmā. Uh, Eh, teiksim, hidroenerģētikas jomā apmēram 40% visu investīciju ir eh, ar izrakteņu ieguvas jomā un 40% tiešo investīciju agrāk bija tieši resursu ieguvē. Pašreizējā valdības laikā arī investīcijas ienāk eh, hidroenerģētikas jomā un transporta komunikāciju. Tā ir ļoti tad liela tendence šajām izmaiņām. Tātad investīcijas tagad ir ne tik daudz resursu ieguvē, bet eh, vairāk ražošanā, telekomunikācijās un citos. Tātad tā ir ļoti būtiska tāda novirze, salīdzinot iepriekšējo valdību un pašreizējo valdību. Ja mēs skatāmies uz investīcijām, tad Ķīna ir eh, viena no lielākajām investētājiem mūsu valstī. Ķīna Eh, dominē. Pēc tam eh, nākamā ir eh, kas? Singapūra un tā ir zeme. Tātad tāda ir šī situācija mūsu valstī. Kopējās investīcijas ir apmēram 4,6 miljārdi ASV dolāru mūsu valstī, bet tagad ir liels uh, hidroelektrostacijas uh, projekts Eh, kurš viena 4,3 miljārdi, miljoni, miljardi. 2012. un 2013. gadā kopējās ārvalstu investīcijas sasniedza 100,4 miljārdi dolāri. Tas ir liels palielinājums salīdzinot ar iepriekšējo valstību. Un trešais gads, 2013. un 2014. investīcija gads, 4,1 uh, miljārdu investīciju dolāru. Un šī gada sešos mēnešos tiešās investīcijas jau ir pārsnieguši iepriekšējā gada rādītājs. Tātad viss uh, Mianmārā rāda, ka investīcijas palielinās. Un ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības investīcijām Mianmā, galvenokārt arī ieguves un pārstrādes sektorā. Eiropas Savienība arī ir eh, tādā augstā mm, rankinga situācijā attiecībā uz investīcijām. Šeit ir salīdzinājums starp 11. un 14. gadu. Arī IKP izaugsme ir palielinājusies šajā laika periodā, un eksports ir pieaudzis no 7 līdz 9 miljardiem dolāru un imports ir no 4 eh, miljoniem dolāru palielinājies. Pieaugums ir pa 18% trīs gadu laikā. Tas rāda, cik būtiskas izmaiņas ir notikušas makroekonomiskos datos mūsu valstī trīs ar pusgadu laikā. Tātad Es jau teicu, ka mums ir investīcijas no Ķīnas, no Indijas, eh, citām ASEAN valstīm. Mums ir arī investīcija nolīgums ar Izrēlu un Kuveitu. Tagad pastāstīšu, kāpēc mums ir nepieciešams vairāk Eiropas Savienības investīciju valstī. Jo mēs veicinām vienkārši nevis investīciju ieplūšanu, bet mēs gribam kvalitatīvas investīcijas, kas ir vērstas uz tādu atbildīgu biznesa darbības veikšanu. Mums ir nepieciešams tehnoloģija pārneses, jo mēs esam palikuši iepakaļ eh, daudzām citām valstīm, mēs gribam attīstīties. Un bez eh, tehnoloģijām mūsu valstī tiešām būs grūti attīstīties. Tāpat mēs gribam arī eh, dažādot investīcijas, aicinam citas valsts arī ieguldīt. Mēs negribam paļauties tikai uz vienu valsti. Mēs gribam, lai daudz valsts dodas uz eh, Mjānumu un investē. Eiropas eh, Savienības palīdzība mums būtu ļoti noderīga. Mēs jau esam lielu atbalstu guvuši Mjanmā attīstībai, bet ko mēs gribam? Mēs gribam Eiropas Savienības investīcijas, kas var dot uh, savstarpēju labumu, apusēju labumu Eiropas Savienībai un mūsu valstī, tāpēc esam tagad uh, Um, gatavošanās procesā. Valst, valdība jau ir apņēmusies uzsākt sarunas uh, uh, divpusēji pār investīcijām un noslēgt investīciju līgumu. Paldies! Liels paldies! Ļoti konkrēta un apjomīga informācija. Nu tā tagad. Es sveicu vēl divus uh, dalībniekus. Turnelkungs kas pārstāv Sidnejas universitāti, un Skotthārdas kundzi. Viņa pārstāv Startautisko cilvēktiesību federāciju, kas nozīmē, ka būs divi dažādi skatījumi no universitātes pārstāvjiem un nevalstiskas organizācijas. Ar viņiem mēs varam um, diskutēt arī investīciju darbību. Pirmais uzstāsies Turnela kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāja kungs par uh, šo iespēju pie jums uh, ierasties no Sidnejas un uzstāties par šiem jautājiem. Tā kā, nu, uh, manas uzstāšanās temats tu jau iezīmēja Ansan Suči vak vakar, kas paziņoja, ka starptautiskā komiteja sabiedrības eh, labāk varētu palīdzēt šim procesam, atzīstot, kāda ir patiesā situācija Mjanmā, nevis vienkārši saskatot to, kādu to vēlētos redzēt un iedomājoties, ka būs tādas labas beigas visam. Tātad es gribu norādīt, ka Uh, tas ir konstatējams, uh, ka arī pašā reformu procesā, ja mēs to analizējam. Tiešām uh, šīs izteiciens atbilst patiesībai. Uh, Tātad konteksts, kurā es runāšu par situāciju Mjanmā un par šīs valsts ekonomiku, ir 2014. gads, nevis 2012. gads, kad valdīja liels optimists un uh, pat uh, pārsteigums par to, ka uh, tiek izvērsts reformu process. Es pievērsīšos šīm reformām un analizēšu to īstenošanas procesu, jo tas ir īstenībā vissvarīgākais. Tātad, kuras bija tās reformas, kuras tika uzstāks 2011. un 2012. gadā? Pirmkārt, uh, ka uh, valodas, valūtas konvertēšana un uh, apmaiņas kurs. Tātad bija milzīga atšķirība starp oficiālo un neoficiālo valūtas kursu. Un tas arī liecināja par uh, valstī valdošo ekonomisko haosu. Un arī vecais režīms uh, veica ekspropriāciju, izmantojot šo uh, apmaiņas kursu. Uh, Uh, iekļaujot uh, nu, īpašumu iegādi, nevis uh, norādot reālo vērtību, bet gan šo aprēķinos izmantojot mākslīgi noteikto apmaiņas kursu. Nu, tā tad um, pirmā reforma bija apmaiņas kurs, un tas bija tāds pozitīvs signāls. Nākamā reforma bija ārvalstu investīciju likums. Uh, trešais bija speciāla ekonomikas likuma, ceturtais bija centrālās bankas darbības likums, šī banka kļuva neatkarīga. Un tas viss ietekmēja tirzniecības, turisma un vispār ekonomikas attīstības situāciju. Tātad 2011. un 2012. gadā uzsāktās reformas radīja lielas cerības. Un pēc tam es teiktu, nu, šiem jautājumiem e, starptautiskā sabiedrība vairs nepievērs uzmanības, jo it kā reformas bija notikušas, viss bija kārtībā un visā pasaulē radās tāds, nu, diezgan viel, e, liela vienprātība par to, kā vērtēt situāciju šai valstī. Un, manuprāt, šis lēmums bija priekšlaicīgs, jo, protams, reformu uzsākšana radīja optimismu, bet eh, tomēr eh, būtu bijis eh, kritiskāk jāizvērtē šī situācija. Un tagad 2014. gadā reforma programma ir šaura, virspusēja, nepilnīga un praktiski jau un uh, nav tādas uh, e, reformu programmas, kas risinātu reālās ekonomiskās problēmas šai valstī, kā uh, valdība pārāk stingri kontrolē ekonomiku. Un uh, tirgus ekonomika nebalstās uz tiesībām, īpašumu tiesībām un citām tiesībām, bet gan ir centralizēta ekonomika. Uh, kur uh, valsts piešķir uh, dažādus atvieglojumus vispārējiem ierobežojumiem, kas pastāv. Un uh, pēdējo gadu laikā gluži vienkārši šīs atļaujas un izņēmumi ir nu, nedaudz izvērsti, bet nav veikts reālas tirgus liberalizācijas reformas. Un uh, Eh, šīs eh, eh, atļaujas un izņēmumi ir piešķirtas tādām režīmām pietuvinātām firmām un uzņēmumiem. Un ir tādas grupas, kas iedzīvojas no tā, ka tām ir cieši sakari ar pie varas esošajiem spēkiem. Un līdz ar to var teikt, ka šīs reformas ir virspusējas un uh, nepabeigtas un uh, valdības aparāts uh, cenšas saglabāt savu ietekmi un rūpējas par savām interesēm. Un uh, tiek darīts viss iespējamais, lai uh, apturētu uh, reālus pārveidojumus valstī. Uh, Un jāsaka, ka varētu teikt, ka šajā valstī notiek ekonomikas putinizācija. Var minēt tam daudzus piemērus, kas to apliecina, nu, bet, piemēram, parūkosimies uz ārvalstu banku situāciju. Tika paziņots, ka tikso, tikšot piešķirtas uh, deviņas licences šīm bankām. Ir uh, pārsvarā šeit runa par Āzijas bankām, viena no Austrālijas banku, neviena banka nav no Eiropas Savienības. Bet, nu, kas patiesībā notiek? Uh, šīs tiesības, kas ir piekļauts, piešķirtas ārvalstu bankām, ir ļoti ierobežotas. Bankas var dot aizdevumus tikai lauksaimniekiem, tikai ārvalstu valūtā, var nodarboties ar vairumtirzniecību, nevis ar mazumtirzniecību, un šīm bankām ir noteikts ļoti stingrs regulējums, pat varētu teikt pārmērīgs. Uh, protams, uh, galvenā problēma ir kapitāla trūkums. Uh, kapitāls ir uh, va, pie varas esošo mm, draugiem, ja varētu teikt, tām, tām grupām, kas ir pietuvinātas valdībai. Un līdz ar to netiek veicināta uzņēmē darbība kopumā, tiek no šīs iespējas uh, atņemtas uh, daudzām grupām un arī netiek atbalstīta tādu mūsdienīgu banku sistēmu, banku sistēmu šai valstī. Un šeit ir zināma vilšanās salīdzinot ar to, ko varēja cerēt 2011.12. gadā. Maiņas kursa pārskatīšana varēja būt tiešām lieliska iespēja veicināt valsts attīstību, bet, diemžēl, tas tā nenotika. Uh, un saskaņā ar SVF datiem uh, var konstatēt, ka no gāzes pārdošanas iegūtie ieņēmumi vēl vairāk kā 40% apjomā nenonāk uh, valsts budžetā. Būtībā 40% ieņēmumi vispār kaut kur pazūd. Uh, Mēs esam palūkojušies uz um, ārvalstu investīcijām. Šeit situācija ir diezgan labā, gan rūpniecībā, gan turismā. Uh, bet uh, mēs neesam konstatējuši uh, īpašas pārveidojumas rūpniecībā, orientētā rūpniecībā, kas būtu svarīgi šim reģionam. Eh, par eh, militāriem izdevumiem. Tiek apgalvots, ka šie izdevumi ir samazinājušies, varbūt prote, procentuāli šie izdevumi it kā ir samazinājušies, bet gluži vienkārši izskaidrojums ir tam, ka eh, šeit ir iekļauts tagad apmaiņas jaunais apmaiņas kurs, valūtas maiņas kurs um, grāmatvedībā un uh, budžetā atspoguļojas. Un, ja skatās reālos skaitļos, tad militārie izdevumi patiesībā ir palielinājušies, nevis samazinājušies, kaut arī to īpatsvars budžetā it kā ir samazinājies. Un uh, tāpat uh, nodokļu jomā ir uh, nopietnas problēmas š, piemēram, centrālās bankas situācija tā it kā oficiāli ir neatkarīga, bet tā pašā laikā tā ir vinē, vienīgais finansējuma avots valdībai, un reāli skatoties šī banka patiesībā nemaz nav neatkarīga. Situācija lauksaimniecībā Eh, tā ir ļoti svarīga. Tā nodrošina 70% iedzīvotāju iztiku. Un eh, lauksaimniecības nozare nav veiktas nekādas eh, būtiskas reformas, ir ļoti ierobežota lauksaimnieku iespēja nodarboties ar uzņēmējdarbību. Un jāsaka, uh, ka eh, situācija patiesībā ir eh, pasliktinājusies salīdzinājumā ar eh, to periodu, kad reformas netika veiktas. Iegūstošā rūpniecība ir gadiem piesavinājusies bagātības un eksploatējusi valsts dabas resursus un tagad šie eh, patiesībā būtu jācenšas iedibināt tiesiskā kārtība valstī un jāgarantē īpašuma tiesības visiem iedzīvotājiem, ne tikai bagātajiem. Paldies. Tagad vārds eh, Stothardas kundzei. Thank you and. Paldies. Eh, paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā ļoti svarīgā uzklausīšanā tik izšķiroši svarīgā laikā Birmas vēsturē. Papildus eh, šām turnēlu nu pat stāstītajam. Domāju, mums ir jābūt eh, tādiem reālākiem un loģiskākiem attiecībā uz cilvēku tiesību dinamiku šajā valstī. Ir pieejama publikācija, tā ir atstāta pie zāles durvīm, kur ir eh, attēlots progress balstoties uz arī ANO pagājušā gada pieņemtu rezolūciju, nu, ko esam pieredzējuši 2014. gadā, ir pieaudzis politisko aizturēšanu skaits, kopš tika izveidota spēkā esošā valdība. Un masu informācijas līdzekļu reforma tika ļoti sveikta un ļoti pozitīvi novērtēta pirms diviem gadiem. Uh, tad šogad esam redzējuši, ka 20 uh, uh, masmēdīju pārstāvju, to starpā arī žurnālisti, ir uh, ieslodzīti, notiesāti. Tas ir tikai šogad vien, un pagājušā mēnesī viens žurnālists tika nogalināts, tad, ka, kamēr viņš bija aizturēts. Viens no lielākajiem izaicinājumiem šobrīd, runājot par cilvēktiesībām, kas saistās arī ar biznesa darbību, ir uh, arvien pieaugošākā zemes konfiskācija un zemes eh, pārņemšana. Tas eh, rada arvien lielākas konfliktu iespējas, it īpaši eh, tādās zonās, kur nav bijuši konflikti vai arī kur ir bijuši konflikti agrāk. Reformas nav mazinājušas nesodāmību, nesodāmība palielinās, atkārtojas, nav bijis nekāds būtisks progress vai arī apņemšanās nodrošināt tiesiskumu valstī, tāpēc šie faktori uh, tikai intensificē eh, negatīvo ietekmi. Eh, un šī zemes eh, nelegāla pārņemšana un konfiskācija turpinās. Process nav gudrīgs nekādā veidā, un likuma īstenošana nav neitrāla. Šis tiesiskuma trūkums ir radījis situāciju, kad lauksaimniekiem nav bijusi iespēja aizsargāt savu īpašumu vai arī gūt kādu kompensāciju no tiesu sistēmas. Un tāpēc ir arvien pieauguša tendence, ka lauksaimnieki paši ķers pie vardarbības, lai aizsargātu savus īpašumus no tā, ka šo īpašumu kāds pārņem vai atņem. varētu teikt, ka jā, cilvēktiesība aktīvisti varbūt ir negatīvi noskaņoti, bet es pastāstīšu, kāda ir šī prakse. Uh, Mums ir Tilauā speciālā īpašā ekonomiskā zona Tilauā. Mm, ir ļoti laba prakse bijusi, jo tur neviens nav nogalināts. Tilauā nolīguma ietvaros cilvēki, kuri tiek pārvietot no konkrētas kaut kādas zemes teritorijas, viņiem tiek nodrošināts jauns mājoklis, un šie jaunie mājokļi ir ļoti mazi. Uh, šajā telpā vien varētu būt sešas šādas jaunas mājiņas, kā redzams attēlā, un tajās uh, apstākļi ir tik slikti, ka nav uh, ūdens, notecis ūdens savākšanas uh, sistēmas. Savukārt uh, tas veicina odu izplatīšanos uh, un to pārnēsāt slimību izplatīšanos, un cilvēki, īpaši bērni, ir ļoti neaizsargāti šajos jaunajos mājokļos. Darba vietas tika uh, Eh, piedāvāts, garantēts šiem īpaši pārvietotajiem no speciālās ekonomiskās zonas, bet diemžēl uh, alga ir 4 eiro dienā, bet uh, transporta izmaksa viena ir 4,5 eiro, tātad cilvēki jau vienkārši tikai braucot uz darbu, principā jau ir mm, mīnusos. Uh, Ir 120 tūkstoši iekšēji pārvietotu personu uh, valstī un uh, viņi negūst uh, nekādu palīdzību, tīpaši reģionos pie Ķīnas robežas. Un tur ir ļoti smagi apstākļi ziemā arī sniegs. Tāpat arī ir vardarbība pret sievietēm. Nav pasargāts arī skolas un uh, klīnikas. Arī tā ir tāda piespiedu taktika. Uh, Rietumu Burmā, eh, bi, eh, Birmā ir tāda kā pirms genocīda situācija, jo tā šo situāciju man aprakstīja ANO humanitārās palīdzības aģentūras pārstāvi. Šī pirms genocīda sistēma ir intensificējusies, ir uh, rīcības plāns, kur ietvaros tiks nodalīti musulmaņi un apmēram eh, miljons rohinga minoritātes iedzīvotāji tiks eh, turēti nometnēs. Apmēram 10% tikai no rohinga iegūs eh, pilsonību, kas būs tāda otrās klases pilsonība, iero, ierobežojot politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības. Lielākā daļa vardarbības un pret rohingiem mēs esam pieredzējuši uh, Eh, konkrētā reģionā, kur eh, tiek vienkārši attīrīta zeme, lai varētu realizēt attīstības projektus. Citos reģionos, kur iestājās miers pēc gadiem eh, ilgiem konfliktiem, šajās pēckonfliktu zonās, mēs redzam, ka atkal tagad mm, sākas kaujas, cīnīšanās, vardarbība Mon un Karen apgabalos, pat tādās vietās, kas eh, bija ļoti veiksmīgas, miera nolīguma ietvaros. Mēs redzam, ka parādās jauni konflikti, it īpaši tāpēc, lai varētu piegūt, iegu, piekļūt zemē un tāpēc resursiem un lai būtu nodrošināts taisnīgums. Tā, tad šeit jūs redzat karti, kurā ir norādītas eh, dažas no šīm kritiskajām zonām, eh, kur notiek ļoti spēcīga vardarbība pret rohingiem un musulmaņu minoritātēm un tas viss saistās ar zemes konfiscēšanu un zemes pārņemšanu attīstības projektu realizācijai. Rohingu minoritāte tiek uzskatīta par vienu no visvairāk pakļaut vardarbībai pasaulē. Te ir dažādas prakses un politikas piekops, un tagad tas viss izvēršas kā likums valsts līmenī, kas tiks attiecināts uz visiem musulmaņiem, un potenciāli varētu skart arī citas eh, etniskās minoritātes, kas eh, nav budisti. Tas būs nacionālais rases aizsardzības likuma projekts, kurš paredzēs ieroz, ierobežojumus, eh, tiks aizliegtas starp konfesiju laulības, tiks aizliegta kontracepcijas, tik, tiks nu, padarīt obligāti kontracepcijas līdzekļi musulmaņu kopienām, lai samazinātu šādu bērnu skaitu. Tāpat būs ierož, ierobežojumi pārējai uz citu konfesiju un poligāmijai. Tā tad tiks eh, paplašināts, intensificēts tas, ko varētu raksturot kā aparteīdu uzņēmumi un potenciālie ārvalstu investori jau tiek likti, uz tiem tiek likts spiediens, lai viņi jau diskriminētu musulmaņus. Un es esmu saņēmis sūdzības no investoriem, ka viņi saka, viņi, viņi tātad valdība var darīt, ko vien viņi grib, un viņi dod uzņēmiem iespēju darīt, ko viņi vēlas, ja tikai viņi nedod nevienu līgumu un nestrādā un nepieņem darbā nevienu musulmanu. Tātad tad ir brīva rīcība šiem uzņēmiem. Uh, Tirzniecība un investīcijas it kā varētu domāt, ka samazinās eh, nabadzību Mjanmā un virzīs valstus priekšu politiskā un ekonomiskā ziņā, bet esam pieredzējuši, konstatējuši, ka daudzi faktori, kas padarīja šo valstu par tādu riskam pakļautu un pretrunīgu, uh, ekonomiskās darbības eh, zonas, šie faktori joprojām ir spēkā, un daži no šiem faktoriem pēdējo mēnešu laikā ir intensificējušies. Ko vēl mēs pieredzam, ka likumdošanas un institucionāla reforma trūkums nozīmē, ka attīstības projekti un ekonomiskas investīcijas intensificē risku, ka notiek zemes eh, konfiskācija, ka cilvēki tiek pārvietoti, tāpat uh, seksuāla vardarbība notiek, vildes degradācija, noplicināšana tiek zaudēta dzīves vide cilvēkiem. Tas ir ārkārtīgi satraucoši, jo vispārējā izpratne par situāciju Birmā neatspoguļo to, kā situācija ir attīstīsies pēdējos mēnešos. Daudz cilvēku uz vietas tagad redz, ka Eh, šī atvērtība ārvalstu investīcijām principā apdraud cilvēku dzīves iespējas un cilvēku tiesības ja pašām jānamā, un tas ir ļoti satraucoši, īpaši strādājot ar eh, sabiedrību pārstāvošām organizācijām un eh, kopienām, kas šobrīd atrodas pēc konflikta un konflikta situācijās. Viens no pozitīviem soļiem ir Birmas Eh, iniciatīva nodrošināt caurskatāmību ieguves eh, nozarē un Šis process tiek atkal kavēts ar tādiem vājiem likumiem, caurskatāmības trūkumu un uh, tiek uh, notiek uzbrukumi tiem cilvēkiem iedzīvotājiem, tā ir sabiedrības daļai, kas uh, atbalsta investīciju nolīgumu noslēgšanu un šo procesu. Mums ir nepieciešams investēt, protams, bet jānodrošina, lai reformas notiek vispirms. Ja mums nav šīs reformas, tad mēs nevaram novērst nesodāmību un likumīgumu trūkumu Tāpat ir jānodrošina individu, individu uzņēmumu īpašuma tiesības, zemes īpašuma tiesības. Ja tas netiks darīts, tad uzņēmumi no Eiropas pakļausies riskam, ka tie varētu iesaistīties tādos ļoti nopietnos starptautiskos noziegumos. Uzņēmumiem būtu ļoti grūti nodrošināt pašiem savas atbildīgas darbības prasības un uh, veikt savas darbības ievērtējumu cilvēku tiesību aizsardzības izteiksmē. Un tad uzņēmumi varētu konstatēt, ka apdraudējums turpmākajai peļņai varētu būt ļoti liels, jo Birmā ir veiktas nepieciešamās reformas, bet neskatoties uz to, uzņēmumi var tikt, būt ies, var tikt iesūdzēta vai arī uh, var samaksāt tādu ļoti dārgu cenu par to, ka tie ir ieradušies un sākuši strādāt Birmā, neizvērtējot realitāti. Paldies! Oh, Tagad es dodu iespēju deputātiem uzdot jautājumus. Kā lūdzu? Liels paldies! Visas trīs uzstāšanās bija ļoti interesantas. Es pateicos mūsu viesiem par to, ka viņi ir pie mums ieradušies arī no tālienes. Es domāju, ka mums būs arī daudz jautājumu šajā otrajā daļā, jo varēsim uzdot jautājumus arī komisijas pārstāvjiem. Ja un uh, noskaidrot, kāda ir situācija saiknē starp investīcijām un uh, cilvēku situāciju uz vietas, un kā mēs Eiropas Savienībā vērtējam šo cilvēku tiesību situāciju. Mēs finansējam no vienas puses Rajanga nometnes, uh, kur ir slikta humanitārā situācija, bet no otras puses, nu, Eh, mēs zinām, kā, kāds ir šis stāvoklis. Nu, mēs cenšamies it kā situāciju padarīt mazāk sliktu. Es eh, gribētu uzdot jautājumu par investīciju nolīgumu, un eh, mēs zinām, ka tagad ir aktuāls jautājums par tirzniecības nolīgumu ar Kanādu un apvienot ASV, un es gribētu zināt, kāda varētu būt ietekme investīciju nolīgumam uz cilvēku tiesību situāciju Birmā, vai investoriem būs iespēja iesūdzēt tiesā valdību, ja tiek pieņemti tiesību akti, kas samazina uzņēmumu peļņu, un kā jūs skatāties uz šādu normu iekļaušanu. Un es arī man eh, ir radies iespējas, ka var konstatēt korelāciju starp ārvalstu investīcijām un cilvēku tiesību aizsardzības eh, situācijas pasliktināšanos. Tātad eh, vai tiešām ir tā, ka ekonomiskiem apsvērumiem ir lielāka nozīme nekā cilvēku tiesību ievērošanai? Uh, Tāpat eh, es eh, gribētu dzirdēt. Tātad šajā otrajā daļā nav paredzēta nevienam Jānmas pārstāvja uzstāšanās, bet es gribētu zināt, eh, ko domā ministrijas pārstāvis par to, vai komisijas piedāvātais investīcija nolīgums ir pietiekams, kādam tam būtu jābūt, vai tas ir jānoslēdz ātri vai vēl jāuzlabo un kā tas sasaucas ar politisko situāciju, cilvēktiesību situāciju un ekonomisko situāciju valstī. Paldies! Vārds Deividam. Es uh, turpinot uh, iepriekšējās runātājas teikto, es gribētu jautāt Jānmas pārstāv Vim, kā, kādi būtu tie faktori, kas varētu rosināt Eiropas Savienības investorus ieguldīt Mjanmā. Un es uh, gribētu visiem runātājiem uzdot jautājumu par Mjanmas investīciju komisiju par uh, vides aizsardzības jautājumiem, par investīciju sociālo ietekmi un var, varbūt šeit ir situācija tāda, ka tiek uh, aizsargāts noteiktu grupu intereses un uh, nav vēlēšanās uzņemt vēl citus investors, drīzāk ir vēlēšanās tos um, atturēt no. Uh, ienākšanu šai valstī. Thank you, Mr. Chair. Minērs kundze. Paldies priekšsēdētāji. Man, protams, ir uh, prieks par to, ka militārā okupācija ir beigusies šai valstī, bet daudz, kas jau vēl ir jādara, ir jāpanāk uh, plašs pamiers visā valstī un, un uh, politisku sarunu. Uh, uzsākšanu. Protams, ir labi, ka valstī ieplūst investīcijas, bet tomēr ir jābūt piesardzīgiem. Jautājums, kā Mjānma ir paredzējusi garantēt arī nacionālo minoritāšu tiesības un viņu spēju uh, pilnībā iekļauties uh, valsts ekonomikā. Jo minoritātes, par ko es runāju, dzīvo tieši tajos uh, rajonos, kur ir daudz bagas, dabas bagātība. Tagad došu vārdu mūsu viesiem. Ai, es atvainojos, es nepamanīju, ka vēl viens deputāts lūdz vārdu. Lūdzu. Jā, mani satrauc uh, šī. Uh, prezentāciju, tīpaši runājot par uh, minoritāšu situāciju. Manuprāt, jebkurā tirzniecības nolīgumā ar jebkuru valsti šie jautājumi ir uh, jārisina, ir jāuzstāj uz cilvēktiesību ievērošanu, reliģijas brīvību, izteiksmes brīvību. Un es domāju, ka šie jautājumi ir vispirms jāatrisina, tas ir kā absolūts uh, priekšnosacījums uh, tālāku nolīgumu noslēgšanai. Un es domāju, ka mēs ne, nevaram slēgt līgumu ar uh, valsti, kura īsteno šādu situāciju, kura īsteno minoritāšu vidū dzimstības kontroli, uh, uh, tiek pārkāptas cilvēku tiesības un cilvēciskā cieņa. Nu kā mēs varam vispār veikt darījumus un sadarboties ar šādām valstīm. Paldies, tagad es došu vārdu mūsu trim runātājiem. Vispirms Naing Okungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, galvenais iemesls, kādēļ mēs vēlamies noslēgt nolīgumu ar Eiropas Savienību, un to jau es norādīju savā uzrunā, ir tās, ka mēs nevēlamies, lai mums būtu tikai viena investētēja valsts, investētāja valsts. Mēs vēlamies piesaistīt dažādus investors. Un tādēļ arī mēs vēlamies piesaistīt Eiropas Savienības investorus. Mums ir arī svarīgi nodrošināt visu šo Eiropas Savienības investīciju aizsardzību, un arī tādēļ mēs vēlamies uzsākt sarunas par investīciju aizsardzību ar Eiropas Savienību. Un uh, mēs uh, vēlamies uh, arī paredzēt īpašās labvēlības statusu Eiropas Savienības investoriem. un valdība arī tātad atbildot uz šo sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi Mēs esam konsultējušies ar divām svarīgām institūcijām, proti ar eh, Mjānmas um, vides ministriju, kas ir pavisam nesen izveidota, un šo priekšlikumu mēs nosūtījām vides aizsardzības ministrijai, lai tā izvērtētu investīciju potenciālo iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un uh, Mēs arī uh, pēc tam vēršamies pie reģionālām varas iestādēm, uh, lai noteiktu, vai investīcijām varētu būt kāda negatīva sociāla ietekme. Un, ja neesam saņēmuši pozitīvu atzinumu no šīm abām instancēm, tad mēs nepiekrītam uh, nekādām investīcijām. Un 2012. gadā tika pieņemts jaunais ārvalstu investīciju likums, un šo procedūru, ko es nu pat aprakstīju, mēs iedibinājām 2013. gadā, lai novērstu jebkādu potenciālu negatīvu ietekmi, kas varētu būt investīcijām. Atbildīgā ministrija vienmēr izvērtē situāciju arī uz vietām, situāciju tās vietās, kur investīcijas ir paredzētas, notiek konsultācijas ar vietējiem iedzīvotājiem, un ja vietēji iedzīvotāji iebilst, tad mēs nepiekrītam investīciju veikšanai, jo mēs nevēlamies piedzīvot negatīvu ietekmu uz vidi vai uz sociāliem aspektiem. Paldies! atbilda Turnelkungs. Tātad par potenciāli negatīvu investīciju ietekmi. Nu, mani gan drīzāk satrauc tas, eh, kāda ir šī vietējā institucionālā vide, kur šīs investīcijas tiek izmantotas. Mani vairāk interesē, kā valsts šīs investīcijas spēj izmantot. Uh, Nu, eh, eh, protams, vislabāk vis eh, darbojas standarta investīciju modelis, to mēs varam teikt no pieredzes Dienvidu Austrumāzijā. Un ir jānoskaidro tieši, kādi risinājumi ir vispiemērotākie Birmai. Un es uzskatu, ka, investīt, ka institūcijas nedarbojas pietiekami efektīvi, lai nodrošinātu šīs uh, investīcijas. MIC ir uh, viena no labākajām uh, institūcijām Birmā, kas, uh, nu, es cenšos viņus aizstāvēt, bet kad mēs runājam par nepotismu, Tad šeit nav runa par uh, nacionālās ekonomikas ministriju, bet šeit uh, šīs parādības ir izplatītas citviet. Stothards kundze. Paldies. Um, manuprāt, viens no jautājumiem ir saistīts ar Eiropas īstenotās politikas konsekvenci, proti ar uh, saskan attiecībā uz cilvēktiesību standartiem, sociāliem un ekonomiskās attīstības standartiem un prasībām tos ievērot. Jūnijā mums bija interesanta tikšanās ar vienu no tām personām, kas strādā pie investīcija aizsardzības nolīguma, un mēs norādījām, ka ir jāiekļauj cilvēku tiesību klauzulas, kas būtu ļoti konkrētas un uh, Uh, striktas, lai aizstāvētu ne tikai tos cilvēkus, kas dzīvo šajās valstīs, bet arī, lai aizstāvētu uzņēmumus, kuri atsakās diskriminēt, piemēram, musulmaņus, kuri atsakās diskrim, uh, pārkāpt cilvēku tiesības. Un arī šis jautājums ir ļoti būtisks, manuprāt, runājot par politisko vidi. Šobrīd mēs konstatējam, ka tiek sagaidīts no Eiropas un citiem svarīgiem spēlētājiem, ka tie būs tik ļoti interesēti eh, veikt investīcijas valstī, ka nu, eh, cilvēku tiesību jautājumi tiks risināti tā tikai formas pēc un nevis pēc būtības. Un eh, mēs esam uh, tikušies ar uh, institūcijām gan uh, Birmā, gan Dienvidu Austrum Āzijā, bet attieksme ir tāda, ka, nu, uzņēmums darbojas kā pārāsti, protams, tiek kaut kas runāts par cilvēku tiesībām, bet tam nav nekādas īpašas nozīmes. Uh, pre prezidents Steinsens Eiropas uh, Āzijas fórumā centās uh, apturēt uh, šo cilvēktiesību pārbaudas procesu. Un lai, nodroš, lai veicinātu investīcijas un, un uh, protams, viņš no, šeit ir notikusi tāda pozitīva attīstība, militāra persona ir kļuvusi par investīciju komisijas uh, locekli, un, bet nu viss nav bijis tik glūdi. Uh, eh, ir uh, nopietni jāraugās uz cilvēktiesību pārkāpumiem, kas ir saistīti ar uzņēmēju darbību. Un, ja Um, minoritāšu pārstāvi cenšas panākt, lai tiktu ievērotie likumi, kas jau ir spēkā, aizsargājot savas tiesības, īpašam tiesības, tad pret viņiem vēršas ar re, represijām. Iedomājieties, ja šie cilvēki vienkārši vēlas, lai valstī spēkā esošie likumi tiešām darbotos. Uh, viens no cilvēku tiesību aktīvistiem jau 13. reizi ir notiesāts, ar, eh, viņam piespriezt cietumsots, tas ir kopš jūnija tikai tādēļ, ka viņš cīnās pret nelikumīgu zemes sagrābšanu un prasa, lai likumi tiktu ievēroti. Tādēļ mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un loģiski jāanalizē fakti, reālā situācija, un mums nevajag Eh, ļauties eh, šādiem skaistiem vārdiem. Paldies! Tagad mēs uzsāksim otro paneļu diskusiju, otro raundu, un eh, tur mēs runāsim par Eiropas iespējām, prognozēm cik iespējams ir atbildīgi un ilgspējīgi investēt Mienmārā, un mums ir četras īsas prezentācijas no biznesa ārotbiedrībām, no Eiropas komisijas, tā ka Pulman kungs pirmais kuram ir eh, neliels tekstila eh, uzņēmums reģionā. Jums vārds. Paldies, eh, cienījumās dāmas un kungi. Es pateicos komitejai, ka uzaicinājāt mani šodien šeit runāt uzklausīšanā. Es esmu uzaicināts kā ārvalstu tirzniecības asociācijas loceklis, pārstāvu biznesa organizāciju, kas pārstāv Eiropas mazumtirdzniecības sektoru un pastāstīšu par Eiropas MVU, kas veids darbību Janmā un sniegšu praktiskus piemērus, cik iespējams. Mans uzņēmums, Paul Group, kas atrodas Nīderlandē, ražo jakas un mēteļus no ādas. Mums ir mūsu uzņēmums arī Vietnamā, kas ir SA 8000 certificēts. Mums ir šobrīd 550 cilvēku nodarbināto. Kā uzņēmums mēs atzīstam Jānmas potenciālu un pirmās izmaiņas politiskajā sistēmā, kad tās parādījās. Mēs nolēmām uh, Uh, izmantot uh, investīciju iespējas. 2013. gadā mēs uh, uzsākām testēšanas fāzi un iepirkām Mjānmas uzņēmums Eiropas Savienības klientiem. Mēs sniedzām menedžmenta um, tehniskos un um, citas palīdzības pasākumus. Uh, Mēs eh, joprojām redzam, ka šajā valstī, kas attīstās, pastāv dažās tirdzniecības eh, barjeras. Ir trīs eh, traucēkļi - politiskie, sociālie traucēkļi, biznesdarbības šķēršļi un juridiskie šķēršļi. Runājot par politiskajiem un juridiskajiem, ņemot vērā iepriekšējās prezentācijas šorīt, es pavisam īsi izteikšos un tikai no, pateikšu, ka uh, uzņēmums, kurš varbūt gribētu investēt un ja viņš grib labklājīgi darboties, tad ir nepieciešama stabila un prognozējama politiskā un sociālā vide. Uh, Diemžēl pašreizējā politiskā neskaidrība attiecībā uz sagaidāmām vēlēšanām un arī etniskā spriedze joprojām um, nedod šo pārliecību investoriem. Pastāv ļoti būtisks bažas par ilgtspējību, jo nav tikpat kā nekādas izpratnes par CSR standartiem. Un bez tam uh, pastāv liels uh, brendu reputācijas risks, jo mm, turpinās cilvēktiesību pārkāpumu. Tālāk par šķēršļiem uzņēmumiem. Uh, Tie ļoti daudz attīstības valstīm Jānam nu, ir strādājusi daudz, bet joprojām paliek problēma jautājumu. Nepieciešams steidzams investīcijas, reformas investīciju programmās ir nepieciešams rūpēties par darbiniekiem, to apmācību, lai visi uzņēmumi varētu augt un radīt darba vietas. Un es pilnīgi piekrītu iepriekš teiktiem. Es varētu sniegt eh, piemērus par šķēršļiem. Eh, liels šķērslis ir piekļuva zemē un nereāls spekulatīvs tirgus, to ir izveidojuši vairāki uzņēmēji, kas izmanto insider zināšanas, lai eh, iegūtu zemi. Tad cenas dažkārt trīskāršojas. Mjanmā ir vāja infrastruktūra no Jangunas centra Uh, izbraukt uz kādu pilsētu, 20 km izbraukšana nepieciešams vairākas uh, stundas. Interneta piekļuve un uh, pieslēgums ir neregulārs, tāpat arī elektrība pazūd diezgan bieži trūkst caurskatām finanšu sistēmu, lai atbalstītu uzņēmumus, jo nav piekļuve kapitālam vai kredīt līnijai, un lielākā daļa finanšu produktu arī nav pieejami interneta banka ir izveidota, bet, lai tas uh, sāk darboties, tas prasa reizēm 4 līdz 6 mēnešus, un uh, pārobežu darījumi ir grūti valūtas uh, pēc uh, trūkst, uh, apmācīt darbinieku, tāpat arī skolas un apmācība nedod uh, pietiekamu Eh, rezultātu. Produktivitāte ir zema vietējos eh, uzņēmumos, un tas rada liels eh, ražošanas izmaksas salīdzinot ar kaimiņu valstīm. Nav pieejama piegādes ķēta, tad visas komponents ir jāimportē, kas savukārt rada tādu birokrātisku šķēršļus uz robežām un gaidīšanas laiks. Un nav tādi godīgi spēles apstākļi, jo Āzijas investori investē un jau ir investējuši, bieži vien gūstot vietējās valdības atbalstu. Tad pastāv arī juridiski šķēršļi. Jauni likumi tiek īstenoti, bet vecie likumi joprojām ir spēkā, kas rada tādu sajukumu un interpretāciju trūkumu. Bija trūkst juridiskais ietvars, vai arī lēmumi, um, likumi reizēm ir pretrunā. Vietējie uh, likumi vairs ir novecojuši vai neatbilst starptautiskiem standartiem. Un tad, kad uh, likums ir pretrunā starptautiskam standartam, tad ir milzīgs, uh, nu tāds, iztrūkstošais elements starp tiem abiem. Uh, Lai izveidot uzņēmumu Singapūrā, tam vajadzīgs tikai dažas dienas, bet Mjanmā tas prasa apmēram 6 mēnešus. Ir pārāk daudz dažādu departamentu, kas ir iesaistīti šajā procesā, un um, process ļoti frustrējošs pēc reģistrācijas, kad esat reģistrējis uzņēmumu. Iespējams, ka jums joprojām neļaus darbosies, jo jūsu licenci var atteikt vai arī kavēt, lai aizsargātu vietējas intereses. Juridiskā aizsardzība ir ļoti vāja un joprojām nenobriedz juridiskā sistēma un ir grūti uh, panākt godīgu arbitrāciju tiesā, jo uh, Eh, bieži vien priekšrok tiek dot vietējai pusei, un jauns arbitrācijas likums tiek izstrādāts, bet joprojām tas pieļauj zinām iejaukšanos no vietējām struktūrām. Un atkal tā īstenošana būs grūta, ja nebūs tiesiskuma un procedūru kopums, kas eh, dos eh, atbalstu un atzīs arī ārvalstu investoru intereses. Darba likuma arī rāda tādu lielu sajukumu, ir apmēram 19 dažādi likumi, bet tie ir ļoti pretrunīgi dažādos punktos, un tāpēc arī varas iestādes ļoti nekonsekventi rēģē, un nesoties to pat uz starptautisko darbu organizāciju vai arī Mianmāras ražotāju asociācijas centieniem sniegt kādas atbildes. Tāpat arī bērnu darbs tiek izmantots un valdu, algu verifikācija valstī joprojām nav iespējama. Eh, neskatoties uz to, Mjanma ir ļoti tāda m, mm, interesanta valsts, un es domāju, ka kopīgs darbs būs ļoti noderīgs Mjanmai un Eiropas Savienībai politiski, sociāli un komerciāli, bet mums ir nepieciešama mm, pareizie darbības un spēles apstākļi. Labums, ko mēs gūst, gūsim no investīcija aizsardzības līguma, būtu tāds, ka tā rezultātā notiktu biznesa darbība, būtu pietiekama aizsargātība un pietiekams atbalsts investīciju uzsākšanai tas sniegtu atbalstu, uh, ja būtu izveidot arī arbitrāžu tiesu, balstoties uz ASV uh, modeli, būtu nepieciešams izveidot attiecīgas procedūras un nosacījumus un tad arī īstenot to. Ir nepieciešama godīgāka spēles apstākļa Eiropas Savienības uzņēmumiem. Un uh, ir nepieciešama veselīgāka vide un nepieciešams arī tad strādāt pie tirgus Eiropas Savienības produktiem pakalpojumiem. Mūsu galvenās bažas ir tādas, ka šie potenciālie ieguvumi iespējams um, netiks iegūti tik uh, ātri un uh, Eiropas Savienības uzņēmumi tādā ziņā atpaliks no Āzijas investoriem. Janmai būtu ļoti noderīgs šāds investīcija aizsardzības līgums, jo tā iegūtu no uh, investīciju visaptrošās dabas un, un tas būtu stimuls investēt valstī. Un investīcijām būtu pozitīva ietekme uz sociālo un politisko attīstību valstī un dot labumu tās cilvēkiem. Eh, savos secinājumos es gribētu aicināt Eiropas Savienību strādāt, lai nostrāktu divpusēju investīciju nolīgumu, kas eh, veicinātu juridisko un ekonomisko skaidrību ieguldītājiem un eh, virzītu arī uz priekšu privātā sektora CSR programmas. Šis līgums ir īpaši svarīgs, ja mēs runājam par konkurētspējas trūkumu no Eiropas investoru puses attiecībā uz Āzijas ražotājiem. Āzijas ražotāji bieži vien dominē jāmas tirgu, un es baidos, ka Eiropa zaudēs pamatu zem kājas cietumos, ja ātri neprakstīs šo līgumu. Divpusējs līgums palīdzēs virzīties uz godīgākiem spēles uh, noteikumiem. Es iesaku Mjānmas iestādēm mm, attiecīgi īstenot likumu mm, ievērošanu, atbalstīt investorus un nodrošināt viens pieturs tādu kā aģentūru, kur varētu, varētu iegūt licences, uh, rūpēties par zemes īpašam jautājumiem. Tāpat es iesaku uzsākt uh, arī arodu apmācības programmas, lai varētu uh, nodrošināt pamatu industriālām investīcijām, lai būtu mm, apmācīti darbinieki, jo pretējā gadījumā investīcija apkalpošana nav iespējama. Eiropas Savienībai ir jāsniedz Mjanmai atbalsts, lai tā izstrādātu juridisku pamatu šīm investīcijām un sagatavotu noteikumu procedūru ietvaru, lai varētu īstenot jaunos likumus. Uh, Vajadzīgi apstākļi palīdzētu šim līgumam reāli strādāt, un tādā gadījumā tas dotu arī labumu valsts ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Paldies! Sirsnīgs paldies! Paldies par pieredzi un ieteikumiem tīri praktiskas dabas uh, Rolands Verstapens. Biznes Europe tirdzniecības komitejas vadītājs lūdzu jums vārds. Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Mārtiņa kungs, kolēģi, paldies par šo iespēju jūs uzrunāt. Es esmu Startautisko attiecību komitejas priekšsēdētājs uh, Business uh, Europe. Un uh, mm, es uh, runāšu par to, kā mēs darbojamies, un es arī dalīšos uh, personiskā pieredzē, jo es strādāju Heineken uh, alus ražošanas uzņēmumā. Tā ir uh, Eh, globāls, tas ir globāls uzņēmums, kurš arī eh, tagad eh, sāk darboties Mjanmā. Mums, mēs būvējam alus darītavu. Tātad, ko mēs darām Biznes Europe? Tā ir diezgan sarežģīta organizācija, kur ir daudzas asociācijas iekļautas, un es gribētu pastāstīt, kādēļ mēs uzskatām, ka kopš 2011. gada šī attīstība ir pozitīva. Uh, Eh, šeit tik norādīts, ka investīcijas ir ļoti svarīgas, mēs tam piekrītam. Un šīs sarunas ir svarīgs politisks signāls. Es ceru, ka prezidents Obama un citu valstu vadītāji arī dos līdzīgu signālu attiecībā uz citiem divpusējiem nolūg, nolīgumiem, lai rosinātu uzņēmējus uh, eh, ieguldīt Mjanmā. Protams, ir daudzi jautājumi, kas nav atrisināti. Nu, var runāt par šķēršļiem, bet es kā Heineken pārstāvs teiktu drīzāk, ka tie ir izaicinājumi. Daudzi no jums to droši vien zina, bet nu, es teikšu tomēr, ka eh, kad eh, tāds uzņēmums kā mūsu uzņēmums domā par to, vai eh, kādā valstī var investēt vai nē, tad ir trīs varianti Pirmkārt, izaicinājumi jeb šķēršļi ir tik lieli, ka mūsuprāt nav vērts investēt un ir labāk jāpagaida. Otrais variants. Izaicinājumi ir milzīgi un nekad nebūs uh, pārvarāmi, nu tad vispār uh, ir jāaizmirst par šo valsti. Un trešais variants, par ko runāja mans kolēģis par MVU, bet es to attiecinātu arī uz lieliem globāliem uzņēmiem. Uh, mēs uzskatām, ka risks ir pārvaldāms, tad labāk ir darboties šai valstī un censties veidot ne tikai uzņēmē darbības vidi, bet arī normatīvo sistēmu. Mēs uh, darbojāmies jau šajā valstī pirms vairākiem gadiem, bet mums bija jādodas prom, jo bija pārāk liels spiediens, bet tagad mēs uzskatām, uh, ka Birma ir uz pareizā ceļa. Un Uh, nu, es neapstrīdēšu, ka visi šie šeit uzskaitītie uh, šķēršļi un problēmas pastāv. Jā, tiešām infrastruktūra, jā, veido um, alus darītavu, tad infrastruktūra ir svarīga. Vietējais darba spēks, izglītība, prasmes. Ja jūs dodaties uz valsti kādu kā Mjānma, jums ir jāsadarbojas ar uh, Uh, vietējo sabiedrību, jums ir jāpalīdz izglītot šos cilvēkus un uzlabot viņu prasmes. Un tas ir mūsu uzņēmē darbības modelis un arī citu uzņēmumu darbības modelis, kas šobrīd jau strādā Mjānmā. Protams, tie ir milzīgi izaicinājumi, un es domāju, ka Eiropas Savienībā investīcija nolīgumos varētu paredzēt atbalstu izglītības programmām un domāt par to, kā sadarbībā ar valdību veidot šādus apmācības centrus uz vietām. Vai valdības politika arī ir izaicinājums? Jā, pastāv birokrātija. Gribu teikt, esmu bijis arī Indijā vairāk kārt. Uh, Indija ir pasaules lielākā demokrātiskā valsts, bet arī tajā pastāv, pastāvē lielākā birokrātiskā mašīna. Nu, arī Briselē e, darbojas birokrātija e, juridiskā e, struktūra nav skaidra, to mēs varam arī apliecināt arī finanšu struktūra, maiņas kurs ir uh, svarīgi faktori. Tātad visas šīs problēmas tiešām pastāv. Vai pastāv arī politiskais risks? Jā. Bet mēs darbojamies šajā valstī un gribu jums apliecināt, ka tas jau nav vienīgais kriterijs, kas izšķir uh, vai uh, to, vai uzņēmums veic investīcijas vai nē, jo pretējā gadījumā jau mēs arī Krievijā nedarbotos, mēs, bet mēs strādājam Krievijā, mēs zinām, kāda ir situācija Krievijā. Protams, es, man ir bijis tas gods uh, būt divreiz jau apmeklēt šo valsti, un esmu ticies arī ar Ansāsu Ķi un viņa ar mani apspried cilvēktiesību jautājumus, un viņa arī teica, ka viņai negaršo alus. Un viņa mani lūdza, uh, nu, nodrošiniet to, lai mana tauta uh, atbildīgi dzer jūsu izstrādājumu, un es to apsolīju. Un, uh, protams, uh, viņa turpinās eh, izaicināt un eh, kritizēt pašreizējo valdību, jo vēl daudz kas ir jādara, bet es gribu jums teikt, ka Eiropas uzņēmumiem ir jāizvērtē pastāvošais risks uzņēmēji darbībai un jāizvērtē pastāvošās iespējas. Mēs esam viens no lielākajiem alus darīšanas uzņēmumiem eh, Āzijā, neskaitot Ķīnu. Uh, Un mēs uzskatām, ka šeit iespējas ir tādas kā Vietnamā vai eh, kaimiņu valstīs, nu, desmit gadu perspektīvā. Protams, ir eh, šis investīcija nolīgums ir ļoti svarīgs, eh, domājot par nākotni. Un Eiropas komisija šķiet ir plānojusi izveidot uh, Eiropas Savienības Mjānmas konsultatīvo padomi, un tā būtu lieliska iespēja apspriest visus šos izaicinājumus, ar ko mēs saskaramies. Kādēļ Eiropas Savienības uzņēmumiem tur ir jādarbojas? Nu, paskatieties uz to, ko dara Ķīna. Ķīna investē aptuveni 14 miljārdus. Un Uh, ASV un, uh, un uh, Eiropas Savienības investīcijas ir nelielas, nu, simtos miljonu mērā. Esmu arī konsultējies ar citiem uzņēmumiem, daloties mūsu pieredzēs, jau nevar nevienu pārliecināt. Katram jāpieņem savs lēmums, bet kas jau šeit darbojas? General Electric, Coca-Cola, Unilever. Uh, esmu apceļojis pasauli un uh, Unilever ir uh, avangārdā viso šajos jautājumos - sociālā atbildība, sadarbība ar vietējo sabiedrību, cilvēktiesību jautājumu, PepsiCo, GAP un, un vēl citi uzņēmumi arī jau darbojas. Uh, Un mēs sakam tā, jā, mēs investējam apmēram 100 miljonus dolāru, mēs vēlamies rādīt darba vietas, un mēs sadarbosimies ar lauksaimniekiem. Un tā jūs varat radīt ietekmi, jūs varat parādīt arī valdībai, kā var veidot stabilu uzņēmē darbības struktūru, tā mēs daram arī citās valstīs Un uh, mēs ar, arī uh, runājam ar lauksaimniekiem par to, ka viņi audzēs alus ražošanai piemērot rīsu šķirni. Nu, mēs no viņiem iepirksim šo. Tāpat mēs arī uh, runājam par atbildīgu patēriņu. Un citiem uzņēmumiem var būt cita veida projekti, bet tā mēs uh, varam ietekmēt uh, uzņēmēju darbības vidi, sociālo, juridisko vidi. Uh, bet es varu jums apsolīt, ka nākamgad mūsu alus darītāvi jau sāks darboties un aicinu jūs ciemos apskatīties, kā mums iet. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies par šo ļoti iespaidīgo uzrunu un tagad uzklausīsim arotbiedrības pārstāvi Džefriju Foktu kurš pārstāv Starptautisko arotbiedrību konfederāciju. Paldies, ka uh, uzaicinājāt mani uz šo komiteju sanāksmī. Uh, ir uh, atceltas lielā mērā pastāvējušās tirzniecības un investīciju sankcijas, kas bija noteikts pret šo valsti uzņēmumi um, uzņēmiem šī valsts jau kļūst uh, pievilcīga. Uh, šajā valstī ir zemākās darba algas uh, visā Āzijā. Šeit prasmju līmenis ir zems, konkurēt, konkurentu valsts varētu būt Bangladeša. Uh, un tagad tiek vēlē, vērtētas iespējas pārcelt uzņēmumus uz uh, Mjānmu. Lieli uh, Eiropas Savienības uh, uzņēmumi arī interesējas uh, par šie, šo valstī. Šeit ir Heineken, Ericsson, Philips, Statoil, Nestle, Mercedes-Benz. Eiropas eh, Savienības investīcijas varētu radīt eh, nepieciešamās darba vietas un veicināt arī strādājošo kvalifikācijas celšanu, bet tā kā nav īstenotas konsekventas sociālās reformas un juridiskās reformas, nav nekādu garantiju, ka radītās darba vietas būs pietiekami kvalitatīvas un adekvātas. Runājot par darb, strādājošo tiesību aizsardzību un cilvēktiesību aizsardzību, uh, Uh, mēs uzskatām, ka šie jautājumi ir jāapspriež ar valdību. 2011. un 2012. gadā tika pieņemts jauns uh, uh, nodarbinātības likums, pieļaujot arotbiedrību darbību, tomēr likumos ir daudz caurumu un nav garantēts strādājošo un arotbiedrību tiesības. Uh, tiek uh, pārkāpt starptautiskās darba organizācijas standarti. Uh, ir arī kāds uzņēmums Mjānmā, ko vada militāra personas, kas strādā uh, arī tērauda rūpniecības jomā, un šajā uzņēmumā ir aizliegts uh, veidot arotbiedri, arotbiedrības, tika uh, aizliegts darba inspektoriem um, pārbaudīt uh, darba apstākļus šai izņēmumā. Valdība joprojām neatzīst uh, Mjanmas arotbiedrību federāciju, un līdz ar to nav iespējams īstenot oficiālu trīspusēju sociālo dialogu. Tiek iebaidīti arotbiedrību vadītāji un aktīvisti strādnieki sūdzas par to, ka uh, ar um, safabricētām apsūdzībām arotbiedrību līderi tiek atlaisti no darba. Ir uh, arī tiesu lēmumus bieži vien ignorē šajā jomā, un tādēļ ir tiešām uh, jācīnās par to, lai arotbiedrību tiesības tiktu respektētas. Piespiedu darbs, bērnu darbs, zemes sagrābšana, iedzīvotāju piespiedu pārvietošana joprojām ir uh, plaši izplatīts parādības šai valstī. ir uh, svarīgi, ka Eiropas Savienība uh, apņemas uh, prasīt uh, uzņēmumu sociālās atbildības standārtu ievērošanu Birmā tika, ir norādīts, ka ir jāievēro augsti standarti un arī uh, 12. gada aprīļa padomes lēmumā ir norādīts, ka ir uh, jāīsteno augstākie uzņēmumu sociālās atbildības standarti attiecībās ar Mjānmu. Ir uh, jāraugās uz cilvēku tiesību ievērošanu. Un Eh, tagad jāraugās, kā šie Eiropas Savienības eh, paziņojumi tiks realizēti dzīvē. Ir eh, noteikts jaunas prasības Eiropas Savienības uzņēmumiem atskaitīties par to, kā viņi ievēro šīs prasības strādājot Mjanmā Eh, runājot par cilvēku tiesību ievērošanu, strādnieku tiesību ievērošanu, cīņu pret korupciju un citiem jautājumiem. Tāpat eh, tiek, eh, ir jāpublicē katru gadu to personu saraksti, kam ir nelikumīgi konfiscēts īpašums visiem uh, uzņēmumiem ir jāievēro vienoti standarti un valdībām arī ir jārūpējas par to, lai tiktu ievērot cilvēktiesību standarti, lai teiktu, tiktu veikta pienācīga izpēte. E, ir uh, jāievēro Eiropas Savienības vadlīnijas un SAO vadlīnijas šajā jomā. Eh, diemžēl eh, valstī pastāvošā praksa cilvēktiesību jomā ir joprojām satraucoša, trūkst eh, sūdzību izskatīšanas un strīdu noregulēšanas mehānisma. Visos posmos uzņēmumiem, kas uh, investē un darbojas Mjānmā, uh, eh, ir jābūt gataviem sadarboties ar arotbiedrībām un ir arī jāizdara spiediens uz Mjānmas valdību, lai tiktu īstenota darba likumdošana. Un tāpat ir jāraugās uz to, lai cilvēku tiesību situācija valstī turpmāk nepasliktinātos šīs prasības ir jāievēro, lai veicinātu valsts attīstību un tādējādi ra radītu arī jaunas iespējas uzņēmumiem. Tāpat mūsu arotbiedrību federācija arī pauž uh, bažas par uh, šī investīciju uh, aizsardzības nolīguma saturu, par to mēs arī runājam savā 2013. gada rezolūcijā. Un mēs uh, Uh, aicinām Eiropas Savienību nenoslēgt tādu nolīgumu, kas tikai uh, dublē jau iepriekš pastāvējušos nolīgumus. Un mēs esam saņēmuši jau vairāk nekā 500 komentārus pēc rezolūcijas publicēšanas. Mums uh, uzskatām, ka ir nepieciešams izveidot uh, mehānismus, lai nodrošinātu cilvēku tiesību uh, ievērošanu sociālo standartu šai valstī. Paldies, esam tad guvuši pilnīgu ainu. Tagad eh, komisijai kārta paskaidrot, kādu secinājumu jūs no tā visu izdarīsiet. Akostas kungs, lūdzu eh, investīciju struktūras eh, direktora vietnieks no Tiesniecības ģenerāla direktorāta. Šī rīta debats ir bijušas ļoti interesantas, no tā ir daudz kāds secinājumi izrietējuši. Galvenais mums ir uh, saprast, cik tālu, kur mēs atrodamies šajās investīcija aizsardzības uh, līguma sarunās un uh, pastāstīšu, kāpēc mēs domājam par šādu investīciju aizsargāšanas līgumu ar Mjānmu. Mjānma, kā jau šorīt tika stāstīts, ir potenciāla valsts, dažādu veidu uzņēmēju darbība Eiropas Savienības uzņēmējiem, un tas nodrošinās ne tikai ekonomisko attīstību, attīstību bet arī sociālo attīstību, atbildīgu uh, uzņēmēju darbību, uzņēmumu atbildības veicināšanu. Tātad mums ir intereses būt klāt, uh, darboties Mjanmā. Mēs redzam, ka konkurenti īpaši no Āzijas jau tur atrodas, investīcija un tirzniecības līgumi jau ir noslēgti, tiek noslēgts ar Mjanmu un uh, ASEAN valstīm, un visas e, diskusijas un prezentācijas šodien par stabilu politisku un ekonomisko situāciju, tas viss padara šo nepieciešamības investīciju aizsardzības līgumu vēl akūtāku, jo um, mēs saprotam, jā, šāds līgums būtu svarīgs janvai, bet ir jābūt tāpat laikā reāliem un jāsaprot, ko šāds investīcija līgums nesīs, dos. Uh, Kā jūs zinat, tāds līgums nodrošina to, ka tie investori, kas jau ir investējuši trešajā valstī, lai tie tiktu aizsargāti trīs galvenajās jomās. Tā tad tiek nodrošināts, ka viņi netiek diskriminēti, ka uh, pret viņiem nav negodīgas attieksmes, ka viņiem netiek uh, liekta piekļuva tiesiskumam, uh, arbitrāžai un tam līdzīgi, un ka viņi saņem kompensāciju ekspropriācijas gadījumā. Tā tad investīcija līgums principā ir tāds kā diezgan pieticīgs, bet tomēr solis šajā virzienā. Tas netraucē Mjanmai, Mjanmas valdībai iespējas regulēt un noteikt, kā, kā investīcijas ienāk. Vienkārši jānodrošina, ka tad, kad investīcijas ir ienākušas, kā noteikti apstākļi atkal netiek mainīti, ka nenotiek kaut kāda diskriminācija vai nenotiek kāda ekspropriācija bez kompensācijas. Tas līgums, kādu Eiropas Savienība gribētu noslēgt ar Mjanmu, jau Eh, principā ir būtisks uzlabojums, vēl labāks nekā iepriekšējā līguma, ko esam noslēguši agrāk. Kāpēc? Tāpēc, ka vienmēr esam teikuši, ka mūsu pieņemtā pieeja investīcija līgumos nodrošina, ka no vienas puses ir augsta līmeņa aizsardzība Eiropas investīcijām, un tāpat laikā tiek saglabāts tiesības regulēt eh, šai uzņēmē valstī. Kā jau tas ir darīts iepriekšējos līgumos ar Kanādu un Singapūru, piemēram, mēs eh, ļoti Precīzi noteiksim šīs saistības, to raksturu un aptvērumu. Tā tad, kas tiek uzskatīts par godīgu attieksmi, ko mēs uzskatām par tieši ekspropriāciju un tā tālāk. Mums būs caurskatāmāks līgums, tāpat arī ISDS procedūras būs atvērtas sabiedrībai. Tātad tiek risināts vesels jautājumu kopums. Tas būs moderns investīcija līgums tajā būs iekļauti arī ilgspējības attīstības jautājumi. Ilgspējība attīstība, kā jūs zinat, ir ļoti svarīga brīvās tirdzniecības sarunās, vienmēr esam uz tiem likuši uzsvaru. Līgums ar Mjānmu, tas būs atsevišķi investīcija līgums, tas nebūs brīvās tirdzniecības līgums, bet Tur arī būs normas par ilgspējīgu attīstību un uzņēmumu korporatīvu atbildību atbilstoši Eiropas Savienības praksē šajā jomā. Tā tad eh, šai virzienā mēs strādājam un uzskatām, ka ir svarīgi arī to visu ietvert sarunās. Un eh, mēs eh, iesniegsim atbilstošu tekstu Mjanmai izskatīšanai. Ko vēl varētu teikt? Investīcijas varētu palīdzēt ekonomiskai sociālajai attīstībai Mjanmā, tas palīdzētu jau Mjanmā esošajiem vai nākotnē tiem uzņēmumiem, kas ieradīsies, tātad nodrošināt stabilu politisko un sociālo un ekonomisko vīdi, un ceram, ka Eiropas uzņēmumi būs tāds būtisks un pozitīvs papildinājums eh, Mjanmas eh, uzņēmēji darbībā, tāda atbildīgā uzņēmēja darbība. Tāpat laikā līgums būs moderns, un mēs uzlabosim to, kas jau ir darīts uh, teicis agrāk, tādā mm, ziņā, lai mēs neiejauktos Mjānmas valdības tiesībās uh, noteikt regulējumu, un uh, šai sakarā es domāju, ka mums būs tādas vērtīgas noglīgas diskusijas ar Mjānmāru. Dankeschön! Paldies! Nu, lai gan, godīgi sakot, man nav īsti skaidrs, ko komisija tiešām tā īsti vēlas. Jums ir tādas spējas ļoti daudz ko aprakstīt, taču detaļas um, nu, um, netiek atklātas. Bet, nu, acīm redzot, tas uh, laikam pieder pie lietas. Došu vārdu kolēģiem. Deivids un Minor Kellers kundze un tad uh, grafs uh, Darfos. Paldies visiem runātājiem par interesanto informāciju. Jā, es uzklausīju Heineken par Heineken atsvaidzošiem produktiem un ka tie jau sasniedz Mjānmu. Nu, katrā ziņā interesants ir jūsu investīcija plāns. Mans jautājums ir komisijai. Ja investīciju līgumā ir paredzams kaut kas vairāk kā tikai Eiropas investīcija aizsardzība, tad ir jāparedz uh, divas lietas. Jābūt uh, monitoringam dialogam no šīs puses pirmām kārtām, ka mēs uzraugam Mjānam operējošo mm, Eiropas Savienības eh, uzņēmumu darbību un izvēršam ar viņiem dialogu jo, kā arī arotbiedrība pārstāvs norādīja, to arī prasa Eiropas eh, parlamenta rezolūcija, kuras izstrādāšanā es piedalījos. Mēs gribam nodrošināt, lai vīdes eh, un nodarbinātības standarti tiktu atbilstoši uzraudzīti, tātad, lai uzraudzītu mūsu uzņēmumu darbību un uzvedību Mjanmā. Bet arī attiecībā uz pašu Mjāno mēs gribam uh, nodrošināt, lai cilvēktiesību dialogs notikt šī līguma ietvaros un lai būtu regulārs diskusijas un lai cilvēktiesību situāciju varētu uzlabot Mjanmā. Ja šie elementi netiek iekļaut, tad vienkārši investīcija aizsardzība Eiropas uzņēmiem ar to nepietiek, jo arguments, ka Ķīna jau tur ir un darbojas un ka Eiropai vajadzētu tur iet iekšā, tāpēc ka Ķīna jau tur ir, tas, manuprāt, nav nekāds arguments, ja vien mēs skaidri un gaiši nepasakam, kā Eiropas uzņēmumi pacels uzlabos šo situāciju Mjanmā. Tāpēc, ka ienesīs savu darbības veidu, savu attieksmi. Jo tas nav tāpēc, ka mēs kā Eiropieši, mēs visā vismā esam labāk par ķīniešiem, bet nē, vienkārši jānodrošina atbilstošs ietvers, lai tas tā tik tiešām būtu. Eh, divi no uh, viesiem runāja no Nīderlandes, pāriešu Nīderlandiešu valodu. Twee van mijn landgenoten komen vertellen hoeveel kamp... Jā, es gribētu uzsvērt to, ka divi līdzpilsoņi ierodas, lai pastāstītu, kādas iespējas viņi vēl uh, eh, saskata Mjanmā, bet es gribētu uzklausīt kādu vietējo uh, investētāju vai kādu um, pilsonisko uh, organizācija. Daudz uzņēmējiem janvā parakstīja um, dokumentu protestējot pret vienošanās ar ES. To, par to es gribētu ko dzirdēt. Esmu patiesi norūpējusies par šo demokrātiju, kas ir tik trausla. Tik daudzās jomās ir tik daudz trūkumu, un ja mēs visu to atstājam tagad lielo uzņēmumu uh, rokās, tad gribu uzdot, vai tas tiešām nāks par labu arī uh, iedzīvotājiem. Pulmanam un Verstapenkungam grib uzdot jautājums. Jūs gribat, lai jūs aizsargā pret vietējo politiku, jo tur ir daudz trūkumu. Un tāpat ASTS, ja tā nav investīcija nolīguma sadaļa, proti ISTS jums tāds ir nepieciešams, taču, ja mēs runājam par biznesa modelu valstīm, jūs taču arī varat dot savu ieguldījumu sociālā attīstībā valstī. Vai to var a, apvienot ar a, ekonomisku a, saimniekošanu, vai tas ir iespējams? Paldies, un tagad skā. Thank you. Um, lady... Paldies! Man jautājumi komisijai galvenokārt. Kā jūs raugaties uz etnisko minoritāšu diskriminēšanu? Uh, Mjanmā un ko mēs kā Eiropas Savienība darīsim vai daram šai sakarībā. Varbūt, ka notiek jau liela sasnieguma un liela darba, par kuriem neesam dzirdējuši. Arī par ASV jautājums uh, atkārtojas. Kāpēc tad mēs nedodam tādu pašu skaidru signālu kā ASV, kas šobrīd tieši to arī dara un jāsaka zināmu, zināmiem panākumiem? Vai esat apsvēruši šādu iespēju? Jā, mums šīs debatas notiek, eh, ASV rīcība jau ir uzsākta, bet vai jūs varbūt apsvērt kādus konkrētus eh, soļus, sakojot ASV piemēram? Un vēl joprojām par ASV. Jūs teicāt, ka mēs eh, iekļausim arī ilgspējas attīstības nosacījums savā līgumā, bet bet tagad mēs darbojamies ar ASV tirdzniecības līgumu, arī ilgspējīgu attīstību, bet nu tā ir bišķiņ savādāk valsts. Vai jūs nedomājat, ka te vajadzētu konkrētāk izvērtēt katru reālo situāciju un skatīties, kas kuram līgumam labāk piederās, jo man liekas, ka vairāk cilvēktiesību problēma ir Mjanmā, Mjanmā nekā ASV, visi, man liekas, par to varētu būt viensprāts. Un investīciju līgums. Jūs tik tiešām cenšaties pielietot klasisko modeli, kā piemēram tas ir ar Seitanu līgumu, vai, vai jūs kaut ko darat savādāk, atšķirīgāk? Paldies, Dārtmut kungs. Paldies. Ja drīkst, es gribētu sveikt uh, eh, Veštapina kungu par viņu daļrunību un par ļoti skaisto prezentāciju. jo ne tik daudziem cilvēkiem tas eh, šeit klātsošiem izdodās. Un es gribētu iespēju izmantot eh, Minēras Mainoras kundzi, lai kā izrunāju šo uzvārdu, kura arī ļoti daļrunīgi un precīzi izsakās. Man liekas, ka šeit ir tāds ļoti mm, skaidrs jautājums, un es eh, gribētu dzirdēt atbildi. Deivids Mārtiņš jau tam pieskārās. Eh, Veštapenkungs minēja skaitļus, nepierakstīja gan tos, ka galvenais investors Mjanmā šobrīd ir Ķīna. Cipars, man liekas, bija 14 miljārdu dolāru. ASV, jūs teicāt, 206 miljonu dolāru. Un investīcijas no Eiropas Savienības dalību valstīm bija cik? Nu, ļoti mazas. pastāv zināmas bažas. Mūsu kā politiskās grupas eh, bažas ir tādas, ka eh, Mjānva ir tāds ļoti spilgts piemērs, un es atceros, ka es eh, biju tur. Man bija 24 stundu tranzīta vīza 70. gadā. Jā, tas kaut ko liecina par manu vecumu, bet uh, Tā bija tāda kā austruma Vācijas tropiskā versija, kas varbūt nav īsti tāds jauks eh, veids, kā to aprakstīt. Viss tāds novecojis un jā, ir notikuši uzlabojumi tagad. Un es gribētu uzdot jautājumu. Varbūt kāds cits kolēģi varētu atbildēt. Ja jūs sakat, ka mēs, Eiropas Savienība, tad mēs tur netūmāk klāt neiesim. Tad eh, kas tad notiks? Tad eh, citas valstis. Tā būs Ķīna, kurai, piemēram, nav nekāda darīšana ar cilvēktiesībām. Tātad, ja jums rūp cilvēktiesības, eh, nu jā, jautājums ir tāds, tad jūs sakat tā, mums rūp cilvēku tiesības, un tāpēc mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības uzņēmumiem un Eiropas Savienībai nevajadzētu vispār ķerties klāt nu nu Mjanmai. Tātad sekas tam būs tādas, ka visas investīcijas nāks no Ķīnas kuriem principā ir pie kājas cilvēktiesības. Un, uh, es, protams, uh, cienu Eiropas uh, parlamentu kolēģus un uh, komisiju un visu pārējo, bet uh, tam nebūs nekāda ietekmes to, ko uh, Ķīna dara Mjanmā. Es vienkārši uzdodu jautājumu, tāds atvērts jautājums. Un pēdējais runātājs. Paldies. Mans jautājums ir komisijai. Vai jūs būtu par to, lai darītu kaut ko līdzīgu, kāds ir ar um, tām valstīm, ka kandidē uz iestāju Eiropas Savienībā, tātad dot kaut kādu laika periodu, kurā viņiem ir jānodrošina kaut kāds cilvēktiesība aizsardzības standarts, uh, runas brīvības, reliģiskā tolerances uh, sistēma, kas uh, um, ļauj arī stabilizēties arotbiedrībām. Un kamēr šī situācija nav noregulēta, tad tikmēr netiek uzsākt nekāda intensīvāka kontakta. Vai jūs apsvērtu tādu ideju vai risinājumu? Labi, paldies! Un arī man ir jautājums komisijai par ISDS, par uh, šo strīdu risināšanu starp investoru un valsti. Tur vienmēr tiek runāts par investoru tiesībām, bet vai nav pienācis laiks runāt par investoru pienākumiem arī ISDS, tātad strīdu arbitrāžas kontekstā, un arī konkrēti runāt par Mjānmu. Kas gribētu sākt atbildēt uz jautājumiem, Pulmankungs? Paldies. Uh, Verstapenkungs, man liekas, nav Nīderlandies, bet viņš runā Nīderlandiski ļoti labi. Es tomēr esmu kārtīgs Nīderlandietis. Un jūsu jautājums eh, ir par divām lietām. No vienas puses peļnesība, no otras puses, ko mēs eh, sagaidam. Mums ir diezgan tāds ilgtermiņa skatījums uz Mjānmu. Problēmas ir ļoti dažādas, un mēs nevaram cerēt vai domāt, ka tās eh, varas iestādes atrisinās ļoti ātri, vai ne nu varas iestādes vai kāds cits. Un pat tie izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies, kas ir vairāk tādi ir nu, uzņēmumiem, uh, Eh, raksturīga un arī šie jautājumi, problēmas ir sarežģītas un grūtas, tā tad jā, sākotnē jāsaka, investīcijas nebūs peļnesīgas. Tas sākumā būs daudz darba, eh, mācīšanās, kapacitātes veidošana, atbalsta stiprināšana. Principā tie būs centieni izveidot tādu uzticības eh, platformu starp eh, darba devējiem un darba ņēmējiem. Arī tas nav vienkārši, arī tas ļoti lielā mērā traucē to darbu, ko jūs plānojat veikt. Tā ka jā, tāds būtu galvenais mērķis sākotnēji un tā rezultātā pirmajos eh, gados es nedomāju, ka var cerēt uz kādu peļņu. Tāpat laikā mēs ceram, sagaidam, ka uh, varēsim uzlabot tos uzņēmumus, ar ko sadarbosimies, un arī to uzņēmumu, ko paši plānojam būvēt, un ka ilgtermiņā tur būs peļņa. Ko mēs sagaidām? Ja mēs uh, uzsākam kopuzņēmumu ar vietēju partneri, kam mēs arī dodam priekšroku, jo ir tādi vietēji delikāti jautājumi, kurus mēs vienkārši nepārzinām, un Man ir nepieciešams viņu zināšanas, viņu devums, tāpēc mēs dodam priekšroku šādai darbībai, tātad kopuzņēmuma formā. Un gal galā mēs arī gribam, lai abas puses, ne tikai mēs, bet arī jūs, lai abas puses būtu aizsargātas. Un ja mēs nodrošinam šādu uh, nostādījumu, tad mēs uzskatām, ka Eiropas uzņēmumi var ļoti daudz dot uh, Mjānmas um, uzņēmumiem, bet arī otrā tā veidā ir šis ieguvums. Un Jā, tā, manuprāt, ir ļoti dzīvotspējīga iespēja. Priekšsādātāji vedrīkst īkst komentāru. Priekšsēdis saka kolēģi un viesi. Mēs pārējām uz darbu angļu valodā. Paldies tūkiem. Mums nav, nebūs nepieciešams darba laika pagarinājums tūkiem, tā tad mēs turpinam sēdi angļu valodā. Vārds vērst apenkungam. Okay. <laughs>